in favor of B? Yeah. Could I uh, begin the budget meeting and ask... Vai mēs varētu sākt budžeta komitejas sēdi, gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Could those at the back of the room please take a... Tie, kas ir telpas aizmugurē, arī lūdzu apsēdieties, tā lai mēs varam sākt darbu pie šī ārkārtīgi svarīgā temata. Can I first of all... Uh... Pirmām kārtām gribu piedāvāt atvainošanos Alan Lama Sūra vārdā. Viņš nevarēja būt šeit, un tāpēc, un arī vicepriekšādātājs nevarēja būt šeit, un tāpēc es aizstāju viņus un vadu šo sanāksmi. Gribu vēlreiz lūgt visus ieņemt vietas. Es domāju, ka visas tās apspriedzes par uh, aplēsēm un provizoriskiem skaidļiem var veikt ārpusē. Uh, Godātie kolēģi, mums ir gaidāms ļoti svarīgas diskusijas. Tas ir šī rīta vienīgais darba kārtības jautājums, galvenais darba kārtības jautājums, un to vadīs Sidonija Jedržēvska. Un sāksim ar pirmo darba kārtības punktu, darba kārtības apstiprināšanu, vai kādam ir iebildumi? Nē, nav lieliski. Otrais priekšādātāja paziņojuma, arī šeit man nekā nav īsti jums ko teikt. Tad Tikai gribēju atzine, atzīmēt, ka 12. martā tika pieņemt lēmumu koordinatoru sanāksmē. Pārējiem pie 4. darba kārtības jautājuma, un tas, lūk, ir šīs dienas galvenais darba kārtības jautājums - publisku uzklausīšanu par austrumu partnerību kā jau jūs zināt, Austrumu partnerības projekts tika aizsākt 2009. gadā. Tā ir politikas iniciatīva ar kuru tiek noslēgta Eiropas Savienības politika attiecībā uz Austrumu Eiropu un Dienvidu Kaukās valstīm, ir tīpaši veidojot Eiropas dimensiju uh, kaimiņu attiecību politikā. Laikā no 2009. līdz 2013. gadam mēs ir piedāvājis 2,8 miljārdus eiro, lai veicinātu atbilstīgo nosacījumu izpildīšanos un varētu veicināt politisko sasaiti un politisko integrāciju starp Eiropas Savienību, Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu, un Ukrainu. Pēc mūsu kolēģis Sidonijas iniciatīvas, viņa no Polijas, budžeta komiteja notur šo uzklausīšanu par finansējumu austrumu partnerībai. Doma ir tāda, ka mēs vēlamies iegūt visaptverošu pārskatu pār šo jaumu un redzēt, kā šie paredzētie līdzekļi tiek tērēti un kādiem izaicinājumiem sastopas tie, kas programmas īsteno un līdzekļus saņem. Tātad galvenais ir uzklausīt, kā šī praksa tiek īstenot uz vietas. Budžeta komitejas vārdā mūsu vidū sveicu komisijas pārstāvis Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis, tāpat arī Eiropas investīcija bankas pārstāvis, kas mums paskaidros, kā finansējums Eiropas austrumu partnerībā tiek īstenots, Tāpat arī šeit ir NVO pārstāvi, kas ir līdzekļu saņēmēju, un arī no dažādām domnīcām šeit ir ieradušies pārstāvi, kas mums pastāstīs par savu pieredzi ar politikas iniciatīvas īstenošanu. Tagad došu vārdu Sidonijai, kas ir mūsu referente, un viņa var šķiet sniegt mums tādu detalizētāku priekšstatu par to, kā šī sanāksme šodien risināsies tālāk. Sidonija, jums vārds. Lielas paldies, Džordž! Priecājos, ka esat šeit šorīt šajā budžetas komitejas rīta sanāksmē, kurā pievērsīsimies jautājumam par finansējumu austrumu partnerībai. Ir pilnīgi skaidrs, ka, kad skatāmies uz definīciju, viss izskatās pavisam vienkārši. Austrumu partnerība ir Eiropas Savienības iniciatīva, kas vērsta uz mūsu sešām austrumu kaimiņu valstīm Armēniju, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Gruziju, Moldovu un Ukrainu. Un iniciatīvas mērķis ir uzlabot divpusējās saiknes, kā arī daudzpusējās saiknes starp visām šīm valstīm un Eiropas Savienību, protams. Iniciatīva paredz noteikt partneriem saistības pret starptautiskām tiesību normām un vērtībām, tādām kā demokrātija, cilvēktiesība ierošana, iero, ievērošana, demokrātija un pamatties, pamatbrīvība ievērošana, vienlaicīgi vēršoties arī uz ilgtspējīgu attīstību un labu pārvaldību ekonomikas jomā. Protams, ka partnerība nav pašmērķis partnerības mērķis ir piedāvāt pamatus tālākiem asociāciju nolīgumiem starp ES un šīm partnervalstīm tām partnervalstīm, kas ir gūšas pietiekam lielu progresu ceļā uz to principu izpildi, kas Eiropas Savienībai svarīgi. Šodien pievērsīsimies jautājumam par finansējumu. Eiropas Savienība ir paredzējusi 2,8 miljārdus eiro austrumu partnerības vajadzībām laikam no 2009. līdz 2013. gadam. Nu, un tagad jāsaka, esam nonākuši pie tāda posma, kur sarunas joprojām turpinās par nākamā perioda finansējumu, tātad nākamo daudzgadu finanšu plānu, un tāpēc nezinām, kāda līdzekļa šim, šai iniciatīvai tiks paredzēti turpmāk. Bet jau šobrīd mums ir zināms priekšstats nu, piemēram, no Eiropas komisijas provizoriskā budžeta projekta vadoties, un arī ir, arī, un ir izstrādāts arī vispārējās vadlinijas, protams, februāra Eiropa domas sanāksmē. Gribētu jums izskaidrot, kā tad ir tie motīvi, kas lika man uzsākt organizēt šo sanāksmi šodien. Man ir jāsaka tāda ļoti personīga pieredze šai jomā. Pagājušajā gadā Roberts Šumana institūts man uzaicināja piedalīties konferencē, pasākumā, kurā tikās jaunie Baltkrievijas opozīcijas vadītāji. Šis projekts, ko organizēja Roberts Šumana institūts, tiek organizēts nu jau kādu brīdi, un tas notiek tās augtās līderības programmas ietvaros. Projekta mērķis bija ambicios, doma bija sagatavot jaunos opozīcijas kandidātus turpmākajai politiskai karjerai un pēc tam ļaut viņiem īstenot pārēju uz demokrātiju Baltkrievijā. Man toreiz, mani toreiz lūdza informēt dalībniekus par to, kādas ir Eiropas Savienības iniciatīvas, kas vērsts uz Baltkrieviju, bet tāpat laikā vispārīgākā veidā vispār uz Austrumu partnerības eh, valstīm. Gatavojoties šim pasākumam un gatavojoties šai sanāksmē, es sapratu, ja pat atklāju, cik ļoti fragmentēts ir šis finansējums un cik ļoti mulsinoša ir informācija, kas par to pieejama. Protams, informācija ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka austrumu partnerība faktiski ir tā kā tāds kopējs lietu sargs, kas ietver vairākus projektus, finanšu instrumentus, kas e, attiec ne tikai uz šīm sešām valstīm, bet kas ietver arī daudz citas Eiropas Savienības partneru valsts. Un tāpēc tas vien jau sagādāja grūtības izvērtēt, kādu summu saņem katra valsts. Tas ir ļoti sarežģīts process, un vēl sarežģītāks process bija izvērtēt īstenošanas pasākumus līdzekļu mm, saņemšanas rezultātā šajās valstīs. Un tāpēc es domāju, ka šeit budžeta komitejā mums vajadzētu uzklausīt informāciju un diskusiju par to, kā šie līdzekļi, kas paredzēti Austrum partnerības finansēšanai, tiek izmantoti uh, Nu, kā tas noticis šajā daudzgadu finanšu plānā un ko varam mācīties no pašreizējā daudzgadu plāna, tā lai darbību uzrabot, uzlabotu nākamajā plānošanas posmā. Uzklausīšanas mērķis ir atbildēt uz dažiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Pievēršos, protams, tieši tiem jautājumiem, ko uzskatu par saistītiem ar budžeta komitejas darbu. Nu, piemēram, pirmais pamatjautājums - cik daudz Eiropas Savienības līdzekļu tiek veltīts austrumu partneru valstīm? kādi ES instrumenti ir konkrēti paredzēti tieši šīm sešām partnervalstīm, un visbeidzot, kā tiek īstenot šie līdzekļi, kā tie tiek apgūti uz vietas. Un izmantojot to, ka klāt ir ļoti daudz dažādu pārstāvu, vēlamies arī uzzināt par Eiropas komisijas pieredzi līdzekļu piešķiršanā, NVO pieredzi, arī citu struktūru pieredzi, tajā brīdī, kad viņi šos instrumentus piemēro uz vietas austrumu partnervalstīs. Un Eh, mums svarīgi arī tas, kā šīm iesaistajām pusēm eh, šķiet šo programmu varētu uzmantot un līdzekļu kopējo piešķiršanu un apgošanu eh, pa padarīt efektīvāku. Nu, ļaujiet man tagad pievērsties tam, kādā struktūrā šorīt organizēsim diskusijas. Gribu pirmām kārtām sākt ar to, ka dot vārdu tiem, kas līdzekļus saņem uz vietas, respektīvi Eiropas komisijā to veids DEFCO, uh, ģenerāldirektorāts un redzu, ka pie mums ir ieradies Markus Kornāro kungs, kas ir ģenerāldirektora vietnieks šai ģenerāldirektorātā. Un tad pēc tam eh, tālāk arī tie attiecīgie pārstāvi, kas aptver austrumu partneru reģionu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi lai, iztak, lai izteiktos arī Eiropas investīciju bankas pārstāvis, kas ir Hans Albers. Vai redzu viņu šeit? Vai jūs no EIB esat ļoti pieticīgi, esat apsēdušies pēdējās rindās, bet ārkārtīgi priecājos, ka pārstāvi ir šeit, tātad Hēns Alberts ir šeit un varēs mums pastāvēt, pastāstīt sīkāk par to, kā viņš šo instrumentu izmanto Austrum partnerības valstīs. Tālāk uzklausīsim prezentācijas, kas ir sagatavotas tiks izteikta arī kritika, ko mums piedāvā divi akadēmiķi, kas strādā pie šī jautājuma, respektīvi Olafs Os Ošica, kas ir Austrumu valstu studiju centra direktors Polijā, laipni lūgtu Ošicas kundz, kungs, un es ļoti priecātos, ja jūs varētu mums pastāstīt vairāk par šo principu, vairāk padarītu par vairāk līdzekļu un tā tā, līdzekļiem un tā tālāk. Mums budžeta komitejas pārstāvjiem tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kā ar vairāk līdzekļiem var panākt vairāk demokrātijas, kā to var mērīt, kā to var taustāmā veidā saprast, kā to var kvantificēt, vai arī gluži otrādi nevar. Un otru prezentāciju mums piedāvā Jolanta Tačinska, kas savukārt ir no Eiropas institūta. Uh, no Loģas universitātes, un arī viņa ir ļoti pieredzējusi akadēmiķe, kas padalīsies pie, ar mums par projektu īstenošanu uz vietas konkrētāk tieši Ukrainā. Tāpat priecājos, ka mums šeit ir arī NVO pārstāvi. Um, un šo viedokli mums izklāsīs Anna Kristīna Linka, kas ir no Konrāda Adenauera fonda. Tajā, tajā brīdī, kad gatavojos eh, minētajam pasākumam, sapratu, ka Konrāda Adenauer fonds ir ļoti būtisks līdzekļu piešķīrējs šajās valstīs, un tāpēc, domāju, būtu svarīgi uzklausīt viņu komentārus par austrumu partnerību un finansējumu. Un visbeidzot, kas nebūtu nav maz svarīgi, izteiksies Ričards Tibels kas mums stāstīs par nākotnes perspektīvām. Tībelsa kungs pārstāv Eiropas ārējās darbības dienestu. Es gan viņu neredzu. Nē, nē, lūk, jūs arī sēžat šeit aizmugurē. Bet, nu, tā tad priecājos jūs visus šeit redzēt, un jums būs cerams tāds optimistisks uzdevums pastāstīt mums par nākotni. Es turklāt vēlētos arī šeit mūsu vidū sveikt visus neminētos cilvēkus, kas ir šeit skatītāju vidū, bet kas pārstāv dažādus NVO, kurus interesē šis jautājums un austrumu partnerība. Mums tāpat būs cerams arī laiks pietiekam daudz laika, lai īstenotu diskusijas un varētu klausītā izteikties, lai varētu organizēt tātad debatas, bet ierosināt šīs debatas organizēt pēc tam, kad būs izteikušies visi uzaicinātie runātāji, un tad varēsim spriest un diskutēt par visiem pieminētajiem tematiem, un cerams, to būs ļoti daudz, un debatas izdosies ļoti dzīvīgas. Paldies! Okay. I... Labi, nu tad tādā gadījumā dosim vārdu pirmajam runātājam, un tas ir Markus Karnāro, DEFCO ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors. Vai mēs esam atrisinājuši visas IT problēmas un prezentācija ir pieejama? Uh, Man jau radās bažas par to, ka mums nāksies izmantot papīra kopijas, bet nē, Kornārā kunga prezentācija ir visiem redzama priekšā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varu šodien uzstāties. Man teica, ka man ir jāuzstājas ar tādu holistisku izklāstu. Es domāju, ka varbūt būtu labāk jums piedāvāt Eh, to rakstiskā veidā, bet eh, varu arī pastāstīt mutiski runāšu, ko tad mēs īsti darām, kā mēs to darām un kādas ir grūtības, ar ko mēs sastopamies ikdienas darbā. Es domāju, ka ar savu uh, prezentāciju es varēšu pierādīt, ka mēs esam uh, izmantojuši visas sviras un instrumentus, uh, kas ir mūsu uh, rīcībā, bet ceru, ka varbūt varēšu liet vairāk gaismas uz šo jautājumu, ka jums vairs nebūs tik daudz pārpratumu par to, ko tad mēs īsti darām. Paskatoties kartē, jūs redzat, ka zaļās valstis ir iestājas valstis eh, un ir citas valstis, uh, Eh, kurām ir veltīta īpaša um, austrumu partnerības uh, dimensija. Baltkrievija, Moldova un Ukraina ir tuvāk Eiropas centram, un tad tālāk ir valstis, kas atrodas nedaudz tālāk Eh, jāņem vērā arī Turcijas eh, lielā loma šajā reģionā un tās spēlējamā loma um, attiecībās ar Eiropas Savienību. Un tā arī zināmā mērā iekļaujas mūsu partneru valstu dimensijā. Nākamajā attēlā jūs varat redzēt eh, komisāra Fūles um, nospraustu stratēģiju ir vairāki partneru attiecību instrumenti. Un nākamajos attēlos es eh, pastāstīšu, ko nozīmē Eiropas partnerattiecības un eh, kaimiņa attiecība instruments, kas ir viens no galvenajiem ārpolitikas instrumentiem, un pēc tam pievērsīšos arī citiem instrumentiem. Uh, which was, uh, was mentioned at the, uh, at the outset. Uh, this is... Šeit es mēģināju savādāk uh, attēlot mūsu aktivitātes. Ir uh, divi sarkani stabiņi, tie ir instrumenti, kam ir vairāk tāda geogrāfiskā dimensija, un horizontālā veidā ir atspoguļots tematiskās iniciatīvas. Mēs tās esam mēģinājuši izmantot līdz pēdējām, izsmeļot visu to potenciālu, sadarbojoties ar Austrum partnerības valstīm. Daži vārdi par to, ko eh, nozīmē kaimiņa attiecība un partnerības instruments, kādēļ tas ir nepieciešams. Instruments ir domāts galvenokārt sadarbībai ar austrumu valstu kaimiņiem un Tagad tas ir pazīstams kā Eiropas kaimiņa attiecību instruments. Apakšā jūs redzat arī skaitļus 2,8 miljārdi eiro, kas ir paredzēti visas pašreizējās DFS ietvaros. Šis skaitlis jau izskanējis zālē un 2,8 miljārdu summā ir iekļauts arī papildus Uh, finansējums 500 miljonu eiro apmērā. Ko tad mēs īsti finansējam? Divas trešdaļas no iniciatīvām uh, tiek veltītas divpusēju attiecību valstīm, tā sauktajām partneru valstīm, kas uh, arī tiek iekļautas ikgadējās rīcības programmās. Tad ir arī reģionālās sadarbības iniciatīva. kas uh, sasaucas ar austrumu partnerības grupām. Uh, reģionālā sadarbība. Uh, tur ir viens liels instruments, kas attiecas gan uz dienvidiem, gan uz austrumiem. Es varētu runāt par uh, kaimiņu uh, attiecību investīciju instrumentu. Kolēģis par to pastāstīs nedaudz vēlāk. Ir uh, arī dažādi instrumenti pārobežu sadarbībai, piemēram, finansējot uh, iniciatīvas, uh, kas attiecas uz Eiropas Savienības tiešajām kaimiņu valstīm, robežu valstīm un uh, dažādām austrumu partnerības iniciatīvām. Kā mēs to visu īstenojam? Daļa uh, no finansējuma valstīs nonāk uh, kā budžeta atbalsts vai tiek ieguldīta dažādos projektos un. Pēc tam uz vietas tiek slēgti līgumi ar NVO un ir arī uh, eh, ieguldījuma eh, vienošanās, uh, pateicoties starptautisku organizāciju līdzdalībai. Ir arī uh, granti no Eiropas komisijas, kas bieži vien tiek papildināti ar Eiropas institūciju finansējumu šie gandrīz 3 miljārdi, kam tad viņi īsti mm, tiek veltīti, bieži vien uh, tiek atbalstīti mazi vade, vidēji uzņēmumi, dažādas uh, organizācijas, arī pilsoniskā sabiedrība no šajās sešās valstīs, kas uh, ir iekļauts austrumu partnerības dimensijā. Noteikti pie tā mēs vēl atgriezīsimies diskusiju gaitā. Un es gribēju pateikt, ja mēs palīdzām šīm valstīm ar dažādām partnerības uh, aktivitātēm, rīcības plāniem, mēs uh, ļaujam viņiem uh, labāk saskaņot tur pastāvošo likumdošanu ar Eiropas Savienības uh, kī un īstenot dažādas pasākums. Protams, eh, arī pilsoniskās sabiedrības atbalsts eh, ir iekļauts eh, šajā instrumentā. Un tā ir arī tāda politikas joma, ko mēs esam mēģinājuši izkopt vēl vairāk arī pašreizējā finanšu plāna ietvaros. Mēs saprotam, ka mums nevien aktīvāk ir jāsadarbojas ar šo valstu valdībām, bet arī ar cilvēkiem, ar individiem izkopjot tādus uh, tiešus kontaktus. Mums uh, organizācijai, kuras rīcībā ir konkrēts finansējums, ir jāparūpējas, lai arī pilsoniskā sabiedrība varētu gūt kaut kā taustām labumu no Eiropas Savienības uh, atbalsta. Mēs uh, organizējam arī dažādas vietējās aktivitātes, pasākumus uh, reģionos un Līdz ar to arī pilsoniskā sabiedrība var būt tāds kā dažādu reformu virzītājs spēks. Viņi tiek iesaistīti politisko lēmumu pieņemšanā. Protams, eh, mēs arī atbalstām studentu apmaiņas programmas un pateicoties eh, Eiropas parlamenta iniciatīvai, tika izveidots Eiropas demokrātijas instruments, ka, ar kura palīdzību mēs varam palīdzēt arī nereģistrētiem NVO un mazām politiskām partijām. Mēs runājām par šo Eh, moto vairāk par vairāk, tas tika minēts, jeb more for more, eh, tas tika minēts jau ievadvārdos, tas ir pārskatīts eh, kaimiņa attiecība politikas instruments, un mēs uzskatām, ka tās valstis, kas patiešām strādā vaigas viedros, lai uh, ieviestu demokrātiskās pārmaiņas, konstitucionālās pārmaiņas, ka šīs valstis ir pelnījušas īpašu attieksmi un arī papildus finansējumu, lai mēs varētu palīdzēt viņiem nostāties uz demokrātisko reformu ceļa un varētu arī uh, palīdzēja tām veikt uh, tādus tālējošus ekonomiskos un uh, sociālos pasākumus. Eiropas komisija kopīgi ar Eiropas darbības dienestu ir izveidojis vairākas programmas, lai varētu labāk novērtēt, ko tad valstis īsti ir sasniegušas un vai ir nepieciešami uh, kaut kādu papildus apbalvojumu par paveikto. Austrumu partnerība pirmajos uh, programmas gados eh, piešķīra vairāk finansējumu Armēnijai un Grūzijai. Un Ukrainā, eh, un, protams, arī Baltkrievijā eh, netika dāļāt šāda apbalvojuma, jo demokrātiskais progress bija visai niecīgs. Un Azerbaidžānā arī bija vērojama demokrātijas regresija, tādēļ šīm valstīm papildus finansējums netika piešķirts. Bija uh, gan arī cits valsts, kur bija vērojams visai niecīgs progress. Es jums pastāstīšu, ko mēs esam paveikuši reģionālo programmu ietvaros, veicot eh, tādu tiešu atbalstu mēs e, izveidojam piecas flagmaņu programmas, lai e, Austrum partnerības valstīm sniegtu vairāk palīdzības vairākās jomās. Pirmā iniciatīva šķiet, ka vajadzētu uzlikt nākamo tēlu. Tātad eh, integrētā eh, robežu pārvaldība eh, drošības uzlabošana, cilvēku tirzniecības un kontrabandas samazināšana. Mēs te runājam par ļoti lielām summām - 44 miljoniem eiro. Tālāk otrā iniciatīva - MVU instruments. Mēs vēlamies eh, īpaši palīdzēt privātā sektorā nodarbinātājiem. nodarbinātājiem mēs eh, eh, sniedzam uzņēmēju darbības konsultācijas, mēs palīdzam ņemt aizdevumus bankā un esam izveidojuši arī Austrum partnerības biznesa kopienas. Trešā flagmaņa iniciatīva ir ļoti interesanta. Mm Ar tās palīdzību mēs vēlamies izveidot integrētus uh, energotirgus, veicināt energoefektivitāti un mudināt uh, partnerības valstis izmantot vairāk atjaunīgo energoavotu. Es domāju, ka tas ir ļoti labs piemērs, kā Eiropas Savienības politikas uh, var uh, pārnest arī uz mūsu partnervalstīm, ne tikai vienojoties divpusējā ceļā, bet arī cenšoties uh, izveidot tādu reģionālu programmu. Ceturtā iniciatīva ir e, domāta tam, lai uzlabotu sadarbību pašu e, austrumu partnerības valstu starpā. E, sagatavojot tas arī civilās aizsardzības jomā un uh, sniedzot konsultācijas par to, ko darīt katastrofu gadījumā. Piektā iniciatīva ir veltīta videi un ekoloģijai. Te mēs varam runāt par meža saimniecību, par vidas pārvaldību, par cīņu pret klimatu pārmaiņu sekām un tā tālāk. Uh, we have uh, also, as I mentioned earlier, um, uh, used the Neighbourhood Investment Facility Tālāk kaimiņa attiecību investīciju instruments um, Austrum partnerības valstīm. Šeit ir paredzēts 700 miljonu. Mēs sadarbojamies ar EIB, kā arī ar ERAB un uh, dalību valstu uh, finanšu institūcijām. Esam sadarbojušies vairākās jomās un guvuši visai ievērojams panākumus. Ko tad īsti dara šis eh, instruments? Tiek izmantoti Eiropas Savienības granti, eh, kas tiek papildināti ar Eiropas finanšu institūciju aizdevumiem. Un eh, jūsu priekšā esmu lepns eh, pastāstīt, eh, ka tieši šis instruments ir vainagojos ļoti lieliem panākumiem partnerības ietvaros. Piemēram, viens eiro no Eiropas Savienības budžeta rada papildus vai piesaist papildus 30 eiro investīciju. Un es domāju, ka kolēģi no Eiropas Investīcija bankas varēs vēl vairāk par to pastāstīt. Daži vārdi par eh, pārrobežu sadarbību. Mēs esam eh, izstrādājuši šo instrumentu tieši eh, šim reģionam, un mēs vēlējāmies izveidot vienu kopīgu finansējumu avotu, lai Eiropas Polija, Somija. And, um, uh, areas, Across... Nomaļās vietas varētu sadarboties ar savām tiešām kaimiņu valstīm, Krieviju, Ukrainu, Grūziju un arī ar citām valstīm. Tā ir eh, liela apjomīga programma, ir eh, paredzēta ekonomiskā un eh, ekonomisko un sociālo programmu īstenošana. Mēs cilvēkiem ļaujam labāk sadarboties un pateicoties šim instrumentam ir cilvēkiem arī iespējams vieglāk pārvietoties no vienas valsts uz otru. Ja mēs runājam par šī instrumenta budžetāro segumu, Puse no budžeta tiek piesaistīta no kaimiņa attiecību politikas finansējuma un otra puse no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Jeb ERAF. Uh, of what we're remaining uh, to roll out uh, also to the eastern, uh, eastern partners. And this is namely Nākamajā attēlā jūs varat eh, redzēt dažādu veidu instrumentus, piemēram, eh, twinning pasākumi. Pateicoties twinning pasākumiem, mēs varam uh, atļaut labāku sadarbību starp uh, administrācijām, uh, dalību valstu un austrumu partnerības administrācijām, sniedzot konsultācijas, apmainoties ar pieredzi, uh, daloties iegūtajās zināšanās Un, piemēram, Eiropas uh, Savienības dalību valstu administrācijas pārstāvji ierēģi var konsultēt uh, Austrum partnerības valstu ierēģis, kā tad, piemēram, īstenot uh, muitas likumus un uh, iemācīt viņiem dažādus citus uh, administratīvos knifus. Un Eh, dalību valsts, kas nesen iestājušās Eiropas Savienībā, eh, var dalīties pavisam svaigā pieredzē, pastāstot, kā tad tās ir samēro eh, saskaņojuši savu likumdošanu ar Eiropas akī. Ja atļausiet, es noslēgumā vēlējos pieminēt vēl dažus instrumentus, ko mēs esam uh, izvietojuši Eiropas partnerības valstīs. Ir um, attīstības palīdzības instruments, attīstības sadarbības instruments, tālāk vides aizsardzības instruments, ar kura palīdzību ir iespējams garantēt pārtikas uh, nekaitīgumu un ir arī migrācijas komponente. Eiropas eh, demokrātijas un cilvēktiesība instruments arī tiek izmantots. Es domāju, jūs visi esat dzirdējuši, cik uh, liela atbalsts ir bijusi tam. Mēs uh, uz vietas pārbaudām situāciju, lai uzlabotu cilvēktiesību principu ievērošanu, bet Baltkrievijā tas ir ļoti sarežģīti, jo viņi, protams, var saņemt finansējumu uh, no uh, vietējiem uh, birojiem un arī ārējās darbības dienests ļoti aktīvi ir darbojies uz vietas, runājot par tā sauktiem iesaldētajiem konfliktiem, kur, diemžēl, šajā reģionā ir sastopam, piemēram, Kalnu Karabaks vai Piedņestra. Un, ja runājam par finansējumu, joprojām ir arī kodola drošības sadarbības instruments, lai varētu parūpēties par drošu AES darbību šajās valstīs un palīdzot, valsti, palīdzot beidzot uh, demontēt pilnībā Černobiļas AES un uh, likvidēt visas joprojām sastopamās sēkas pēc kodola katastrofas. Daži vārdi par galvenajiem izaicinājumiem, ar ko esam sastapušies, mēģinot īstenot visu eh, šo instrumentu diapazonu eh, attiecīgajā reģionā. Eh, mēs esam izstrādājuši arī jaunu priekšlikumu Eiropas kaimiņu attiecību instrumentam. Es domāju, ka mums ir izdevies um, paveikt patiešām daudz, sniedzot reģionā finanšu atbalstu, bet joprojām, protams, viss trūkums nav izdevies izskaust. Mēs ar šīm valstīm sadarbojamies ļoti cieši, ir ES Ukrainas darba kārtība, un mēs vēlamies parūpēties, lai tā palīdzība, ko sniedzam, eh, sas, sasauktos arī ar mūsu izveidoto darba kārtību. Esmu gan pārliecināts, ka varam darīt vēl daudz vairāk, varam darīt to labāk, iesaistīt pēc pēc iespējas vairāk intrusentu un protams, vienmēr var paveikt vēl vairāk, sadarbojamies arī ar pilsonisko sabiedrību, un tas ir ļoti svarīgi, lai šie partnerība instrumenti garantētu pievienoto vērtību uz vietas. Tādā veidā mēs uh, varam veikt vēl uh, daudz vairāk pasākumu. Pēdējā eh, DFS laikā eh, arī Krievijas loma ir iegūsi jaunas nokrāsas, mēs esam pārskatījuši kaimiņu attiecību instrumentu un mūsu prāt Eh, mums Krieviju vajadzētu uzskatīt par kaimiņu valsti, bet ne par strateģisku partneri, un mums šīs divpusējās attiecības vajadzētu izņemt no kaimiņu attiecību darba kārtības. Es gribētu teikt, ka eh, esam guvuši visai interesantu pieredzi, ir pārtrauktas dažādas divpusējās programmas ar Krieviju, un esam vairāk pievērsušies arī reģionālajām programmām. Uh, kā visas A kategorijas programmas, eh, kaimiņa attiecību programma tiek vienkāršota un mēs vēlamies eh, harmonizēt visas politikas jomas eh, programmēšanas laikā. Mēs mēģinājām diferencēt savas aktivitātes, vēlējāmies iegūt lielāku pievienoto vērtību un politiskajā frontē esam bijuši arī aktīvi. Mēs redzam, ka mūsu partneri arī iegulda daudz pūliņu, lai virzītos uz priekšu, un ja viņi to dara, tad viņi arī tiek īpaši apbalvot ar lielāku finansējumu. Finansējuma apgūšanas rādītāji ir visai iepriecinoši, un es ar lielu prieku gribu Eiropas parlamentā pastāstīt, ka uh, ir ap, apgūti 100% no finansējuma un 99% līdz 100% maksājumi patiešām ir um, izdarīti. Bet uh, man ir arī jāatzīst, ka dažas valstis uh, sastapās ar zināmiem šķēršļiem, mēģinot apgūt eh, Eiropas Savienības finansējumu, un pateicoties vienkāršotām procedūrām, koncentrētai programmēšanai, mēs ceram šo problēmu jau nākotnē atrisināt. Par budžeta atbalstu. Šeit varētu runāt par to, ka tika e, īstenot, pus no programmām tika īstenot pateicoties e, valdībām un to budžetiem. E, Mēs arī vēlamies uzlabot valsts finansējumu pārvaldību un caurskatāmību, iesaistām pilsonisko sabiedrību, vēlamies, lai cilvēkiem arī būtu vairāk informācijas un zināšana par to, kādu palīdzību tad viņu valstīs sniedz Eiropas Savienība īstenot īstenot šīs programmas. Domāju, ka e, varam būt e, visai lepni par paveikto, bet ne pārāk lepni. Mēs nedrīkstam e, savu tvērienu atslābināt. Tālāk ir jāparūpējas, lai valdītu sinerģijas starp dažādiem instrumentiem. Tas joprojām paliek galvenais izaicinājums. Ir jābūt labai sadarbībai starp uh, mūsu eh, biroju un ārējās darbības dienestu, un, protams, arī delegācijas uz vietas veica smagu darbu, eh, vērojot aktivitātes, programmu īstenošanu, un mums ir jāstāsta, kā tad šie instrumenti tiek izmantot, lai eh, visiem interesantiem būtu tāda pārskatāmāka aina. Uh, in response to some of those uh, challenges. Atbildot uz dažiem no šiem izaicinājumiem, uh, vispārīgāk runājot uh, mūsu ģenerāla direktorātam, tā saucamā izmaiņu darba kārtība, kas ir politikas dokuments, ko mēs piedāvājam pagājušajā gadā. Uh, un kuru apstiprināja arī parlaments un padome, kur mēs apņēmāmies vairāk eh, fokusēties uz mērķtiecīgu palīdzību, lai panāktu pēc iespējas lielāku iespaidu un labākus rezultātus. Un tieši tādēļ es ceru, ka nākošajā daudzgadu finanšu schēmā pēc 2013. gada mēs varēsim veikt vairāk investīciju ar vēl lielāku ietekmi. Mums bija pārskats par kaimiņattiecību politiku 2011. gadā, un šeit arī tik ievies šis princips par vairāk, par vairāk un precīzāk mērķētu diferenciāciju. Mēs daudz vairāk esam vērsušies pie pilsoniskās sabiedrības un sadarbības ar to, un tas ir nes savus augļus. Mēs esam arī uh, Eh, palielinājuši inovatīvu instrumentu izmantošanu caur sapludināšanu, esam izstrādājuši programmēšanas dokumentus, izstrādājuši turpmākajiem gadiem tādu vienkāršotāku schēmu, eh, bet nu, tie vēl nav finalizēti pagaidām, un mēs esam centušies eh, to visu iekļaut arī tiesību akta ietvarā, un mans pēdējais slaids, kas parāda, ka e, jaunā finanšu instrumenta priekšlikums joprojām tiek izstrādāts, cenšoties likt lielāku uzsvaru uz finanšu atbalstu un plašāko ēst politiku realizāciju. Tas e, paredz e, plašāku, precīzāku diferenciāciju, balstoties uz veiktspēju un veidotu tādu iestrādātu stimulu uh, sistēmu. Bez tam mēs ceram arī uz parlamentu atbalstu, kas eh, varbūt piedāvās vienkāršošanu programmēšanā eh, un atbalstu mūsu centieniem koncentrēties uz eh, nelielāku prioritāšu skaitu. Un mēs ceram saņemt arī izprat no parlamentu un padomas par to, kā uh, Uh, pārkārtot sadarbību ar Krieviju, lai nākošajā kaimiņa attiecību instrumentā varētu koncentrēties uh, uz sešām uh, kaimiņu valstīm Eiropas austrumos. Un ar to priekšsēdētā kungs es vēlētos noslēgt uh, savas remarkas, un uh, varbūt, ka daži no jums ir apmaldījušies dažās detaļās, bet, protams, jūs varat atgriezties uh, pie izdales materiāla, ko esat saņēmuši bet es ceru, ka esmu sniedzis tādu visaptverošu ieskatu tajā, ko mēs esam izdarījuši pašreizējās finanšu schēmas ietvaros, apvienojot eh, dažādas finanšu instrumentus. Eh, es ceru, ka jūs saprasāt, kas ir galvenie izaicinājumi un kā īstenošanas aģentūras mēs esam sastapušies ar uh, problēmām, kur cenšamies risināt jaunajā instrumentā. Paldies! Uh, par šo ekscelento prezentāciju, Kornāro kungs. Un tagad uh, dosim vārdu uh, Eiropas Investīcijas bankas pārstāvjiem. Vispirms Haigens Obers, kas pārvalda darbību ārpus Eiropas Savienības, mēs nedaudz esam iekavējušies un tādēļ es lūgtu uh, nākamos runātājus būt koncentrētākiem savos izteikumos, lai paliktu laika eh, deputātiem uzdot jautājumus. Tā kā lūdzu, nākamais runātājs. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for the possibility. Paldies, dāmas un kungi, paldies par iespēju uh, E, prezentēt invest Eiropas Investīcija bankas viedokli šeit, es vēlētos atgādināt, kas tad īsti ir e, Eiropas Investīcija banka. Mēs esam Eiropas Savienības bankas, akciju turētāji EIB ir dalība valstis. Un mēs finansējam projektus, projektus, e, kas ir vērsti uz Eiropas Savienības mērķu sasniegšanu. Un mums ir uh, specializācija un pieredze, ko esam uzkrājuši vairāk kā 50 gadu laikā, un tas nozīmē, ka mēs ne tikai aplūkojam projekts no finansiālā viedokļa, kā to dara parastās komercbankas, koncentrējoties tikai uz finanšu analīzi, bet mēs skatāmies arī uz tehniskiem un ekonomiskajiem aspektiem katrā projektā. Tātad, lai projekts eh, visā tā kopumā būtu ilgtspējīgs un uh, no bankus tehniskā un ekonomiskā viedokļa. Mēs atbalstam ES politikas. Um, un mūsu vērtējums līdz ar to aptver arī iepirkumu un vidas aspektus, uh, lai pārliecinātos, ka katrs projekts eh, tiek finansēts eh, pilnā saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktu kopumu. Darbība ārpus Eiropas Savienības eh, veids mūsu ārējās darbības mandāts, un tas sastāv no trīs kategorijām, lai paskaidrotu, mm, kur tad šeit iesaistās vai kur ir vieta uh, kaimiņattiecību politikai. Ir tātad uh, kandidātu valstis, kā piemēram uh, Horvātija, kā Turcija, piemēram, tad, piemēram, tad ir kaimiņattiecību instrumenta valstis uz dienvidiem un austrumiem. Un tad tur mēs koncentrējam, un tālāk mēs koncentrējamies uz Latīņa Amerikas, Āfrikas un Āzijas valstīm, kas ir jaunatīstības valstis. Aplūkojot šo karti un paskatoties uz austrumiem, es šeit eh, demonstrēju, kur mēs esam aktīvi. Vispirms, protams, austrumu partnerības valstīs - Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un Armēnijā. Mēs vēl neesam īpaši aktīvi Baltkrievijā. Tas tiek ļoti cieši eh, koordinēts ar Eiropas komisiju un ārējās darbības dienestu. Ar Azerbaidžānu mēs Eh, iespējams drīz aktivizēsim savu sadarbību. Pašlaik eh, esam sarunu noslēgumu fāzē par ietvaru nolī, nolīgumu, eh, lai mēs vispār varētu darboties šajā valstī. Austrumos mēs darbojamies arī Krievijā, kā jau tas tika minēts, kaimiņattiecību politikas ietvaros un arī Vidusāzijā, Kazahstānā un Tačikistānā. Un aplūkojot eh, mūsu mandāta mērķus, uz ko mēs koncentrējamies? Mēs koncentrējamies pirmām kārtām uz vietējo, pri, vietējo privātā sektora attīstīšanu, īpaši atbalstot MBU. Otrā lieta ir eh, sociālās un ekonomiskās infrastruktūras veidošana, eh, un tas var nozīmēt gan uh, Eh, ceļu eh, būvi vai, piemēram, izglītību. Un treškārt, klimata eh, pārmaiņas seku samazināšana un klimata mērķu sasniegšana. Nu, un lūk, protams, kā vidas aizsardzība ir viens no mūsu vadošajiem principiem uzdarbībā. E, ko mēs esam sasnieguši Austrum partnerībā līdz šim. Es uh, sniegšu jums kopējo uh, summu 2,5 miljārdi eiro, mm, tā ir iepriekšējā periodā, un galvenā saņēmēja valsts. Un to, protams, paskaidro arī, eh, nu to attaisno šīs valsts izmēri, tā ir Ukraina, kas saņem 7%, no nu, mūsu finansēm tālāk Grūzija, Moldova un Armēnija. Ja mēs runājam par līdzekļiem uz vienu iedzīvotāju, tad Moldova un Grūzija ir lielākie saņēmēji reģionā. Tālāk jūs aplūkojat uh, to nozaru griezumā, ko mēs finansējam. Galvenokārt tā ir transporta un enerģētikas infrastruktūra. Uh, Tātad tie tradicionāli sektori, kur EIB aktivitātes parasti aizsākas, un tad tālāk tās pamazām tiek eh, paplašinātas uz citām jomām. Uh, Protams, ņemot vērā uh, mandāta nosacījumus, MBU šeit ieņem ļoti svarīgu lomu, apmēram 30%, un uh, dažādi klimata aizsardzības pasākumi. Uh, tos mēs aplūkojam vairāk finansējumu uh, nozaru griezumā, piemēram, izskatot transporta uh, projektu finansēšanu. Uh, Kopumā klimata pasākumu projekti eh, sastāda apmēram 30% no kopējā projekta, finansēto projekta apjoma. Šādi izskatās mūsu aktivitāšu attīstība austrumu partneru valstīs mūsu saskaņā ar mūsu mandātu no 2012 līdz pagājušā gada beigām, un tas rāda šādu tipisku uh, sākumu posmu. Pirmajos gados ir kontaktu veidošana uz vietas, tālāk no 2012. gada, 10. gada jau programma sāk darboties pilnā apmērā, 2012. gadā apmērs, eh, aizdevuma apmērs jau sasniedz 920 miljonus eiro Un es gribētu tagad teikt, ka EIB ir uzņēmus pilnu ātrumu, un mēs, protams, eh, spēsim turpmāk arī turpināt savu darbību. Ko esam mācījušies šajā procesā pirmā mandāta laikā, darbojoties partnervalstīs? valstīs? Viena no mācībām ir tā, ka mums vajag ļoti ciešas, ciešu sadarbību ar visiem spēlētājiem uz vietas, ar valdību, ar projektu virzītājiem. Un, kas ir vēl svarīgāk, un kas ir pamats mūsu darbībai, respektīvi ar Eiropas Savienības delegācijām šajās valstīs, ar ārējās darbības dienestu pārstāvniecībām, uh, jo ir svarīgi nodrošināt, ka mēs finansējam tikai tos projektus, kas atbilst labākajai ES praksei. Galvenās eh, jomas varbūt neskar tikai to, ko mēs finansējam. Mēs vēlamies panākt arī labu uh, projektu sagatavošanas kvalitāti un vidas vadlīniju un iepirkuma vadlīniju ievērošanu par 100%, jo tas būtībā ir galvenais nosacījums, eh, kā mēs varam veicināt ES mērķu sasniegšanu šajā jomā, un kā Konārokungs pirms tam minēja. Eh, šī te sapludināšana, tehniskā palīdzība un investīcija granti ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ko mēs redzam uz vietām, ir ļoti daudz projektu, kur ir nepieciešamas investīcijas, taču mums ir jāpārliecinās, lai mēs uh, atbalstītu arī e, ieviešanas fāzi, piešķirtu grantus e, tehniskajai palīdzībai, kas ir ļoti nepieciešama. Ko mēs esam panākuši? Es jau rādīju iepriekš diagrammā, mēs esam daudz paveikuši transporta un enerģētikas jomās. Nesen pēc e, vidusposma pārskata esam pastiprinājuši savu sadarbību ar MVU finansēšanu, ar privātu sektoru attīstīšanu, un kur būtu jādara vairāk, tātad projektu īstenošanas fāzē būtu nepieciešams lielāks atbalsts, ir vajadzīgs šāds eh, kombinēts atbalsts kas nāk no Eiropas komisijas no vienas puses, no otras puses no EIB. Tālāk ir jādibina laba sadarbība ne tikai projekta īstenošanas fāzē finansēšanai, bet arī dzen, lai nodotu valstīm Eiropas vērtības, lai tās popularizētu šajās valstīs, lai sā atvērtu pārstāvniecības Piemēram, mums pavisam drīz būs pārstāvniecība Maskavā, ne tikai partneru kaimiņattiecību, kaimiņattiecību valstīs. Un tur ir svarīgi arī, protams, nodibināt sadarbību ar Eiropas komisijas delegāciju un vairāk būtu jāiesaistās vidas projektu un izglītības projektu realizācijā. Nedaudz par Krieviju. Krievija nav partnerības daļa uh, Taču mēs uzskatām Krieviju par ļoti svarīgu valsti. Protams, ka mums ir jārunā ar partneriem, bet mums ir jārunā arī ar Krieviju, jo tā ir mūsu kaimiņu valsts. Ciešā sadarbībā ar ārējās rīcības dienestu esam uh, identificējuši jomas, kurās būtu jādara vairāk, respektīvi MVU finansēšanām modernizācijas programmu projektu finansēšanā un energoefektivitātes projektu finansēšanā. Un 2013. gadā šajā gadā mēs esam parakstījuši 200 miljonu uh, kredītus Krievijai. Paldies par uh, uzmanību un Noslēgumā gribētu nedaudz parunāt par mandātu un garantijām. Uh, tas mums ir ļoti noderīgs instruments, Jūs esat dzirdējuši diskusijas pēc eh, finanšu krīzi un par uh, banku reitingu diskusijām, un mēs bijām ļoti priecīgi, ka mēs varējām paturēt savu 3A reitingu. Uh, jo tas ļauj mums aizņemties līdzekļus kapitāla tirgos uz visizdevīgākiem noteikumiem un līdz ar to uh, sniedzot vislielāko ietekmi finansējot projektus uh, partnervalstīs. Un EIB nekad nav izmantojis garantijas austrumos, tā kā no budžeta perspektīvas tas ir ļoti interesants instruments. Un ja mēs skatāmies nedaudz tālāk, ko mēs esam izdarījuši austrumu partnervalstīs visā sadarbības periodā, kurš eh, sākās jau pirms 2007. gada. Mēs tikai divreiz esam izmantojuši garantijas. Viens tas bija bijušajā Dienaslāvijā un vienreiz Argentīnā 2003. gadā, un visus eh, līdzekļus mēs atguvām. Tā kā šis ļoti arī finansiāli izdevīgs instruments gan no Mums tā tad ir ļoti svarīgi šo 3A reitingu paturēt. Liels paldies par ekscelento prezentāciju, un jūs arī ļoti labi iekļāvāties laikā, tā kā paldies par to, ka esam at, atpakaļ mūsu grafikā. Tālāk. Olafs o, Osikas kungs eh, kurš ir Polijā direktors Austrumu pētījumu centrā un viņš runās eh, par Eiropas eh, projektu finansēšanu Austrumu partneru eh, sadarbības valstīs. Lies paldies priekšādētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani. Un tieši kā jau jūs teicāt, es drīzāk nākšu klajā no tāda kritiska skatu punkta. Nu, pirmām kārtām Gribu atgādināt jums par virkni faktoru, kas jāņem vērā, tad, kad runājam par līdzekļiem. Te jau nerunājam tikai par to, cik daudz tērējam, bet par to, kā tērējam un ko mēs faktiski daram ar to, kādas ir tās interesētās puses un iesaistītie punkti. Nu, pirmām kārtām, kopš Eiropas partnerības izveidošanas uh, ir pagājis ļoti neilgs laiks, un tāpēc, domāju, būtu pārāk izdarīt kaut kādus ļoti galīgus secinājumus, lai arī varbūt ir pienācis īstais laiks, kad sniegt kopsavilkumu. Otram kārtām Jāpaturprātā, ka mēs šeit runājam par valstīm, kas šobrīd nero, nedarbojas strateģiskā vakumā. Nē, ir Eiropas Savienība, bet tāpat laikā, lūk, mēs runājam par asociācijas nolīgumu tā tālāk, bet tad ir Krievija, kas savukārt runā par muitas savienību un tā tālāk un tā joprojām. Un, lai būtu godīgi, mums ļoti, lai izteiktos godīgi, mums ļoti uzmanīgi jāsako līdz Eiropas Savienības politikai un arī Krievijas politikai. Mums ir jāuzrauga situācija šajās valstīs, to darām gandrīz katru dienu. Redzam, ka Krievija, lai varbūt arī tā nav tādi konkrēti kaimiņa attiecība instrumenti, tomēr izdara ļoti būtisku spiedienu. Viņiem ir piekļuva sabiedrībai, sabiedrības vadītājiem, nu, gan politiskās elites aprindās, gan arī uzņēmēja aprindās. Un Krievija, protams, to dara daudz veiksmīgāk nekā Eiropas Savienība, kā jau teicu, bez konkrēta kaimiņa attiecība instrumentu un budžeta posteņiem. Trešām kārtām mēs šeit runājam par sešām ļoti atšķirīgām valstīm. Tām ir atšķirīgas ambīcijas, atšķirīgas vajadzības, atšķirīgi mērķi, un tas, protams, jāņem vērā. Tajā brīdī, kad apspriežam to, kā Eiropas Savienība varētu piedāvāt palīdzību un finansējumu. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, ir arī tāds jautājums par pašu galīgo mērķi. Kāds tad ir austrumu partnerības pats galvenais, jeb gala mērķis, ko mēs gaidām no šīm valstīm, ko mēs vēlamies, lai tās dara, vai mēs runājam par kaut kādu potenciālu līdzdalību Eiropas Savienībā, jeb varbūt par padziļinātu politisku sadarbību, jeb runājam par ekonomisko integrāciju. Un tad, attiecīgi, mūsu darbība ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā, cik tālu varam iet, cik, cik daudz šīs valsts var mums dot un kādas tad ir mūsu prioritātes. Jo, ja ne mēs, ne partneri nezinām, kāda ir austrumu partnerības eh, pats galvenais, jeb attālākais, tālākais mērķis, tad jās, tādu skepsi var skatīties uz visiem šiem, visiem šiem centieniem. Uh, Un tad arī dziļas ekonomikas un politiskās reformas uh, nav īsti reāls. Eiropas austrumu partnerības instruments, uh, protams, ir tāds problemātisks. Es, protams, Tieši tāpēc augstu vērtēju to, ka mums ir iespējas, sa, eh, bija iespēja redzēt visas šīs programmas un līdzekļus, kas tiem piešķirti, bet jāsaka, tiešām fragmentācija ir ļoti liela un ļoti grūti saprast, cik tad patiešām līdzekļu Eiropas Savienība tērē austrumu partnerībai. Es zinu, ka no sākuma bija 600 miljoni eiro Eiropas part, austrumu partnerībai, nu jau jūs sakāt 2,8 miljārdi eiro. Nu, es tiešām ticu, ka šis skaitlis ir korekts, pareizs, bet es jāsaka, nevar to skaidri atspoguļot. Arī partnervalstīm nav skaidrs, kur tad šie līdzekļi ir, no kurienes tie nāk. Jā, ir kaut kādi projekti un tā, varbūt pārāk daudz projektu, varbūt ir pārāk izkliedēti. Jo tad, kad mēs runājam par, ar pārstāvjiem, ar mūsu partnervalstīm, tad viņi zina, ka jā, ir kaut kāds budžeta atbalsts, ka ir tādi galvenie instrumenti, uh, institūciju veidošanas programmās, eh, pilsonisko sabiedrību fórumos un tā tālāk, tad ir kaut kāda veida tehniska palīdzība, kas tiek sniegta, bet, ja man būtu viņiem tagad jāsaka, piemēram, maniem Ukrainas kolēģiem, ka lūk, vai Gruzijas kolēģiem, ka lūk, 2,8 miljārdi eiro ir paredzēta austrumu partnerībai, es domāju, ka viņi man īsti neticētu. Viņi būtu pārsteigti, jo viņi nejūt to, ka tāda, tādas summas tiek it kā tērētas uh, Um, šiem, šīm valstīm. Nu, es nezinu, vai tas ir komunikācijas um, problemātikas jautājums, ja vienkārši jautājums par to, cik ļoti sarežģīti šie līdzekļi tiek uh, kopā likti un, un tad tālāk piešķirti. Nu, vēl tāds pāris kritisks uh, piezīmes. Kā kaimiņu partneru valstis uztver šo Eiropas finansējumu. Nu, pirmām kārtām lielākoties šo instrumentu, kam ņatiecību instrumentu, viņi uzskata par tādu, kas nes īstermiņa finanšu labumu un tehnisku palīdzību, bet nevis kā instrumentu, kas paredzēts fundamentālu konstitucionālu pašos pamatos veicam izmaiņu uh, veicināšanai nu tas zināmā mērā varbūt arī atspoguļo šo konkrēto situāciju, jo cilvēki nezin, vai tad ilgtermiņā ir paredzama kāda iestāšanās Eiropas Savienībā vai nē, kam uz ko šie līdzekļi vart. Viņi, protams, zina, ka šie līdzekļi viņiem vajadzīgi, jā, ir vajadzīga arī tehniskā palīdzība, bet viņi šo ES finansējumu nesasaista ar to, ka vajadzētu mainīt kaut kādā veidā to veidu, kā valstis funkcionē. Otrām kārtām ir pagājuši četri gadi, un nu, tagad izskatās, ka šis instruments nav faktiski radījis nekādas politiskas vai to, sociāli taustāmas pārmaiņas. Nu, piemēram, ja skatāmies uz sabiedrības viedokļu aptauju, tad es domāju, ka varbūt ir nepieciešams iet tālāk par politisko un administratīvo jomu, ir jārunā ar pašiem pilsoņiem, un viņi nezina, ka Eiropas Savienība šeit vispār spēlē kaut kādu lomu viņu dzīvē ar šiem līdzekļiem. Piemēram, Ukrainā cilvēku uz ielas, Mold tāpat Moldovā, Gruzijā, nemaz neko nezina par Eiropas Savienību. Viņi neņem to vērā kā kaut ko tādu, kas ietekmētu viņu dzīvi ar šādiem projektiem. Nu, varbūt, ka te ir problēma ar, tu, ar šiem neīpaši jūtamajiem politiskiem un sociālajiem rezultātiem ir skaidrojama tā, ka mums pietrūkst pozitīvo nosacījumu mehānismu, respektīvi vairāk demokrātijas par vairāk līdzekļiem. Lielākoties iedzīvotāji, ja runājam eh, eh, ar administrācijas pārstāvjiem, uh, atklāti pasaka, viņam nav nekādas motivācijas vairāk iestā, iesaistīties reformu īstenošanā, jo neatkarīgi no progresa viņi tik un tā saņems lielāko daļu līdzekļus. Eh, un, eh, nu, tātad līdz ar to nav tāda nosacījuma, kas, ja viņiem kaut kas neizdosies, tad viņi saņems mazāk līdzekļus un tā tālāk. Šāda nosacījuma nav. Varbūt šo līdzekļu nav pārāk daudz, bet nenotiek tāda nosacījuma izveidošana, ka, lūk, ja tas tiek izdarīts pareizi izpildīts, tad saņemsiet vairāk. Nu, tas jau no administrācijas puses Un es domāju, ka šai kontekstā ir ļoti svarīgi izveidot šādu principu, šo vairāk, vairāk panākt, ja ir vairāk panākt, tā tad būs arī vairāk līdzekļu. Varbūt te var nodrošināt zinām elastības elementu tā, lai būtu iespējams rēģēt arī uz izmaiņām situācijā, jo nereti konkrētajās jomās šajās austrumu partnerības valstīs redzam, ka sociālās un politiskās pārmaiņas var norisināties ļoti strauji, faktiski vienas dienas laikā gandrīz, un tāpēc mums ir vajadzīgi tādi instrumenti, kas spētu rēģēt uz šāda veida straujām pārmaiņām. Nu, un tad, piemēram, ir kaut kādas nianses, kad valsts vēlas daudz straujāk īstenot reformas, un te ir jāspēj tos instrum mūsu instrumentus pielāgot. Uh, un zināmā mērā mēs apturam ar šo elastības trūkumu, mēs apturam lielā mērā to progresu, ko valsts varētu veikt kaut kādā konkrētā savas attīstības stadijā. Atzīmējot iniciatīvas, piešķirotiem līdzekļus, nu vismaz viņu uzskatā, viņi tā, to tā uztver. Un visbeidzot, ir arī problēma, ko jūs pieminējāt arī savā prezentācijā pie kā vērsties. Tā viņš šķiet, ka komisija lielā mērā jau ir aprobežojusi savu sadarbību, sadarboties tikai ar valdībām un administrāciju šajās valsts, partnervalstīs. Bet es domāju, ka mums ir jāvēršas arī pie vienkāršiem iedzīvotājiem, pie pilsoniskās sabiedrības un NVO. Ne tikai, bet arī NVO ir zināmā mērā problēma jautājums šais valstīs. Ir tāda kā NVO krātija Faktiski tas ir institūcijas, kur cilvēki visi ir par Eiropu, jā, proeiropiski, viņi zina, ka ir līdzekļi, ka tā ir jāizmanto, bet faktiski viņiem uh, pa lielam nav vairs nekāda sakara ar pilsoniskās sabiedrības attīstību, un tāpēc mums jāvērš tieši pie pašiem iedzīvotājiem, pie pašpārvaldēm. Ir nepieciešams iet vēl līmenis zemāk, vēl dziļāk jāiedziļinās sabiedrībā, tā lai panāktu progr progresu un lai būtu redzamība šai Eiropas Savienības uh, daļai un finansējumam ne tikai valsts administrācijā, jā, ir visādi semināri un tā tālāk, tur ierodas ierēdnīši iet atkal un tā tālāk, bet mums ir jāiet dziļākos līmeņos, zemākos līmeņos tā, lai arī vienkārši iedzīvotājs zina, ka ir tāda Eiropas Savienība, jo šobrīd tādas informācijas nav, un es domāju, ka tas varētu būt ļoti daudz, kas tāds pozitīvs arī pašiem iedzīvotājiem. Un kopsvilkumā Nu, tagad četrus gadus pēc programmas izveidas sociālajie un politiskie nosacījumi, kā redzam, uh, visās eh, epnī valstīs eh, ir, ja ne pasliktinājušies, tad vismaz ir tikai un vienīgi tajā pašā līmenī. Uzlabojumi nav. Ukraina ļoti lielisks piemērs. Ukraina politiski un sociālis, sociālā ziņā eh, situācija tur sāsinās. Gruzija arī jautājumu zīme par to visu. Pēc valdības sabrukuma pirms pāris mēnešiem, pirms Viļņas samita, uh, Eh, redzējām, ka situācija sāsinājās. Nu, redzam, ka Eiropas Savienība faktiski zaudē to, to, to atspērienu punktu, to momentu, to at, reformu punktu, ko var izmantot, kā šobrīd Moldovā, piemēram, tāds vēl ir pieejams. Varbūt Ukrainā arī. Tad kas ir nepieciešams? kā jau teicām, ir vajadzīgi mazāk pēc skaita instrumentu, bet skaidri prioritā, skaidrs prioritātes. Tā, lai politiskās elites uh, Ehm, nu, šobrīd, kas nav īpaši interesētas mm, virzienā uz Eiropas Savienību, ehm, nevarētu vairs to visu tā izkliedēt. Nē, mums ir jāpievērš tieši jauniešiem, mums ir jārunā ar jauniešiem, jaunāko paudzi. Tāpat ir vajadzīgs arī vienkāršošana procedūrās. Jo sarežģītāk viss šī plānošana, jo sarežģītākas procedūras, jo mazāk pieejams tās ir vienkāršajiem iedzīvotājiem, administrācijai, NVO un visādi citu veidu struktūrām. Nu, un, protams, un tas ir mans pēdējais izteikums, mums ir vajadzīgs izskaidrot viņiem daudz labākā veidā, cik daudz līdzekļu tad ir viņu rīcībā potenciāli. Šiem skaidriem ir jāparādās, tiem ir jābūt pārskatāmiem, jo, nu, saku, neviens etnī valstī šobrīd netic, ka mēs gandrīz 3 miljardus eiro tērējam šajās valstīs, ja viņi izpilda kaut kāds konkrēts nosacījums, protams, un tā, bet viņi šobrīd neticētu, ka ir tik daudz līdzekļu tur. Uh, Nu, tas mums nav izdevies, šis skaidrums mums nav izdevies, un ja mums neizdosies to arī izskaidrot un pastāstīt viņiem šo vēstu nodot, tad, nu, tad vienmēr es vienkārši tik salīdzināta ar kaut kāda veida administrāciju un tā tālāk, un mūs salīdzinās ar Krievijas piedāvājumu. Nu, gandrīz tā kā tādā konkursā mūs liks vienotram pretim. Uh, Un ne, nemaz nerunājot par to, ka krievu valoda, piemēram, šeit Krievija ir ļoti liela prioritāte, ir kulturāli, viņiem ir tāda pietuvinātība, un Krievija ir ļoti tuvu, mēs esam attālināti. Mēs tikai piešķiršam šos milzīgos līdzekļus no attāluma. Paldies! Okay. Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies par šo prezentāciju. Tiešām izteicāties ļoti lakoniski par to paldies. To vērtējam augstu. Nu tad pārējiem tālāk pie nākamās prezentācijas, nākamās runātājas. Tā ir eh, Jolanta Tačinska, Eiropas studiju fonds, Eiropas institūts, Loģis universitāte. Lūdzu, Tačinskas kundze, jums iespēja izteikties. Liels paldies, paldies, ka man uzsveicināt. Gribēju pateikties eh, par godu, kas man izrādīts uzstāties tik eh, cienījamas publikas priekšā. Es pie šīs programmas strādāju jau kādu laiku, un e, Eiropas Savienība tiešām dara visu, kas ir tās spēkos, lai šo politiku labāk integrētu. Mēs vēlamies arī vairāk e, satsuvināt mūsu likumdošanu ar EPNI valstu likumdošanu. Es domāju, ka ir īstais brīdis, lai šo jautājumu izskatītu. Tādēļ esmu ārkārtīgi. Uh, gandarīta, ka šodien varu dalīties ar jums savā pieredzē un pārdomās. Un jūs esat tieši tie, kuru šie jautājumi interesē ļoti spēcīgi. Es gandrīz desmit gadus strādāju ar vienu no ēpni valstīm. Es kopīgi ar saviem darbiniekiem uh, vēlējos izveidot tādas pilnvaras, kas ir tādas visaptverošas, lai varētu uzlabot valstu kapacitāti un lai varētu uh, tās tuvināt Eiropas Savienības standartu sasniegšanai. Uh, lai eh, varētu palīdzēt viņiem eh, visos likumdošanas saskaņošanas un harmonizācijas pūliņos un eh, kapacitāšu gan administratīvo, gan institucionālo veidošanā. Šodien tiek runāts galvenokārt par labāko ES piešķiršanas un izmanto, finansējuma piešķiršanas un izmantošanas metodiku, bet, manuprāt, vajadzētu palūkoties uz šo jautājumu no diviem redzes leņķiem. Tad, kad Eiropas Savienība sadarbojas ar EPNI, valstīm ir jādomā gan par tehniskās palīdzības īstenošanu, gan arī par to, kā valstis veic šo darbu. Esmu ārkārtīgi priecīga, ka varu uh, šodien pastāstīt par savu viedokli, kas ir izkristalizējies ilgākā laika posmā, sadarbojoties ar šīm valstīm. Un ar lielu prieku uh, jūs iepazīstināšu arī ar uh, dažiem ieteikumiem, kas domāti gan ES kā finansējuma donorei, gan arī finansējuma saņēmējiem. Savā runā es izmantošu galvenokārt trīs uh, galvenos atslēgas vārdus. Kontrola, metodoloģija un ilgtspēja. Mēs varētu to pat uh, kā tādu izziņu aizsūtīt Eiropas komisijai. Tagad runāsim par uh, donoriem un palīdzības saņēmējiem. Uh, Tehniskā palīdzība galvenokārt ir domāta uz pārēju, uz konkrētas likumdošanas un normu īstenošanas, uz Eiropas akī pārņemšanu. Un īstenībā tehniskā palīdzība kļūst par ārkārtīgi tehnisku uh, instrumentu, kas ir papildināts arī ar tādu intelektuālo dimensiju. Valstīm ir jāuzlabo administratīvā kapacitāte un jāizveido tāds stabils institucionālais fundaments. Tehniskai palīdzībai jātiek sniegtai eh, tā, lai tā atbilstu katras valsts īpašajām vajadzībām un vēlmēm. Tikai tad tā nesīs cerētos augļus. Un jāparūpējas, lai uh, iniciatīvas patiešām novestu pie cerētajām pārmaiņām valstīs, kas saņem finansējumu no ES. Tehniskai palīdzībai ir jātiek sniegtai pēc savstarpējas vienošanās. Abām uh, abām pusēm, abiem partneriem ir jāvienojas, kas tad īsti notiks. No vienas puses ES piedāvā palīdzību reformu veikšanā un uh, saņēmē valsts apņemas reformas īstenot uh, attiecīgā laika termiņā un darīt to pēc iespējas efektīvāk. Tehniskās palīdzības instrumentiem ir jāsakņojas vismaz divos priekšnosacījumos. Pirmais. Uzdevumiem ir jābūt labi definētiem, tiem jābūt ļoti aktuāliem, tātad finansējuma uh, sniedzējam ir jādefinē, kas tad īsti par šo finansējumu ir jāpaveic un saņēmējiem ir jābūt atbildīgiem par finansējumu to, eh, ko viņi izdarīs, un eh, finansējums ir jāizmanto pēc iespējas lietpratīgāk. Ir iespējama arī uh, informācijas, pieredzes apmaiņa, un ja jaunās dalība valsts var pastāstīt EPNI valstīm, kā tās savulaik ir tikušas galā ar visiem šiem uzdevumiem, var apmainīties ar paraugu praksi, tā ir tā patiesā taustāmā uh, pievienotā vērtība. Bet eh, jāsaka, ka ar to pagaidām vien nav gana, jo es esmu novērojusi ka EPNI valstīs ir daudz valsts ierēģņu, kas ir izglītoti, kas runā vairākās svešvalodās. Viņi jau uh, ir paostījuši gaisu ārpusē, viņi zina, kas notiek, un tādēļ tehniskai palīdzībai ir jākļūst daudz pragmatiskākai. jārunā par Eiropas standārtu iedzīvināšanu valsts administrācijā, piemēram, uh, iepazīstinot tādus uh, sadarbības mehānismus, palīdzot cilvēkiem ikdienas darbā un runājot par dažādiem administratīvajiem pasākumiem. tika pārakstīti asociācijas nolīgumi. Um, and here... Un citi sadarbības veidi. Tieši tādēļ sniedzot tehnisko palīdzību ir. ir radusies tāda visai dīvaina attieksme, proti, kā ES delegācijas iesaistās uh, palīdzot saņēmēju valstīm uz vietas un sagatavojot un piesakot dažādus projektus. Dažas no delegācijām uh, ir pret iesaisti projektos, tās ir visai negribīgas un uh, nepalīdz arī saņēmēju valstīm sagatavoties. Uh, sarunu kārtām, bet citas atkal ir ļoti labvēlīgi un tā draudzīgi noskaņotas. Tehniskās palīdzības eh, viens no galvenajiem mērķiem ir pārliecināt epni valstis, ka Eiropas integrācijas politika viņiem ir jāuztver kā iekšpolitika, nevis kaut kādu no ārpuses uzspiestu ārpolitiku. Tad, kad asociācijas nolīgums tiek parakstīts, eh, tad tas jau kļūst par uh, legālu, legāli saistošu dokumentu, nevis kaut ko no ārpuses uzspiestu. Un Eiropas uh, integrācija ir uh, jau obligāta rakstura un ir jāpārņem Eiropas akī, kas ir. Uh, saskaņoti arī ar uh, visām starptautiskajām saistībām. Šī uh, tuvošanās, legālā tuvošanās, likumdošanas saskaņošana ir uh, viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir jā, jāizteno, runājot arī par attīstības sadarbības un brīvās tirzniecības nolīgumiem. Tādēļ, protams, arī visas programmas ir jāpārskata, jāpārvērtē un eh, sadarbībai ir jāsakņojas tādā stabilā institucionālā fundamentā. Mums ir jāizstrādā tādas kā jaunas paradigmas šajā likumdošanas satuvišanās procesā, kas ir uh, balstītas uz koncentrētu metodoloģiju. EPNI valstīm ir jāizstrādā moderna un efektīva valsts administrācija, valsts pārvalde centrālajā, reģionālajā un vietējā līmenī. Tālāk, ņemot vērā uh, valsts ierēģņu pieredzi, uh, Eh, viņiem ir regulāri jāizglītojas par Eiropas politikas nostādnēm un tehniskā palīdzība var eh, būt noderīga arī apmācības programmās, tad, kad tiek apmācīti šie Eiropas integrācijas speciālisti un valsts ierēģi epni valstīs. Protams, jāparunā arī par ES finansējumu. Tos var izmantot, lai epni valstu parlamentārieši vairāk izglītotos, lai viņiem būtu vairāk informācijas. Bieži vien tas tiek atstāts novārtā. Ir, uh, jāsniedz palīdzība parlamentāriešiem, parlamenta asistentiem, arī zinātniekiem, universitāšu darbiniekiem, tulkiem, tiesnešiem un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Gribēju arī atzīmēt, ka līdz 2012. gadam es vadīju projektu, kas bija vienīgais tehniskās palīdzības projekts, ko starp citu finansēja ES, kas sadarbojās ar Verhovna Rada Ukrainā. well, European integration component. Jāsaka, ka viņi tur darbojas ļoti aktīvi, viņi izmanto arī Eiropas integrācijas komponentu, bet īsti nezinu, ko ar to darīt. Vēl papildinot par tehnisko palīdzību, kā jau Olafs minēja, ir jābūt informācijas centriem, ir jābūt informācijas platformām. Uh, jāorganizē informatīvas kampaņas. Un ko pati esmu novērojusi, darbojoties ar šīm programmām, kopīgi ar Eiropas Savienību Verhovna Radā mēs izveidojam Eiropas informācijas centru un Um, Izskatās, ka pirms delegācija interesējās par šo projektu, to um, vadīja ISAD. Pateicoties tehniskajai palīdzībai, ir iespējams izveidot arī tādu ļoti profesionālu, kvalificētu ekspertu pudurus. Tagad lauvas tiesu darba veids e, jau vietējie speciālisti, nevis um, no ārzemēm atsūtītie. Tas rada tādu secīgu pievienoto vērtību e, visām epni valstīm, un saņēmē valstis var uh, Eh, pēc iespējas labāk izmantot ES pieredzi, bet to piemērot vietējiem apstākļiem un izlaižot caur eh, savu prizmu. Varbūt, ka vajadzētu izveidot tādu ES ekspertu sarakstu, kam jau ir pietiekama liela pieredze šajā reģionā un kas tur varētu sniegt ļoti labu, tādu lietpratīgu palīdzību, tādu ES līmeņa data, datu bāzi, lai cilvēkiem nevajadzētu darbu sākt pilnīgi no nulles. Tāpat ES finansējumu varētu piešķirt dažādiem startautiskiem pasākumiem un programmām Euronest, parlamentārā asambleja ir tikai viens piemērs, tā patiešām ir atbilstīgā platforma, lai organizētu parlamentu debatis starp EPNI valstīm un EP. Un korelāt arī ir fórums, kurā regulāri satiekas vietējās un reģionālās iestādes. Attitude uh, or the point of view of the technical. Tālāk par uh, tehniskās eh, palīdzības īstenošanu uz vietas. Eh, protams, arī vietējiem eh, interesantiem ir daudz, kas jādara, jo Eiropas Savienība jau var uh, īrādīt tos vieglākos ceļus, bet uh, galvenais darbs ir jāveic tieši cilvēkiem uz vietas. Nu, protams, viņi var gūt pieredzi un izmantot to vislabākajā veidā. Cilvēkiem, kas sniedz tehnisko palīdzību, ir jābūt izpratnēji par uz vietas notiekošo, pietiekam lielai ekspertīzei un ir jābūt arī um, izstrādātām sadarbības vadlīnijām par Eiropas integrāciju. Tikai tādā e, veidā ir iespējams iegūt vietējo ļaužu uzticību. Ir jābūt sadarbībai ar uh, galvenajiem interesantiem interešu pārstāvjiem un visiem pārējiem, kas uh, ir iesaistīti šajā darbā. Tehniskās palīdzības darbības stratēģija neatiecas tikai uz projektu īstenošanu. Mēs vēlamies, lai tiktu sasniegti kaut kādi taustāmi, uzrādāmi rezultāti. Jebkurš uzdevums, kas tiek veikts, ir. Uh, jāveic metodoloģiski eh, trīs pakāpēs. Tātad eh, Eh, sākumā sagatavošanas darbs, eh, iepazīšanās ar apstākļiem attiecīgajā valstī, tad jau konkrētā projekta veikšana un pēc tam palīdzības sniegšana jau pēc tam, kad projekts ir īstenots. Kādus trūkumus esmu novērojusi savas pieredzes laikā? Pirmām kārtām ir grūti saglabāt eh, tehniskās palīdzības, eh, pēc tehniskās palīdzības noslēgšanas ehm, sasniegtos eh, rezultātus un iestrādnes, jo bieži vien projekts tiek īstenots un netiek ņemt vērā tā pieredze un zināšanas, kas ir gūtas īstenot iepriekšējo projektu. Šis, šis intelektuālais mantojums netiek saglabāts. Uh, Tālāk nav pietiekami efektīvas sadarbības starp ES delegācijām un tehnisko asistentu komandām. Nav arī nekādu sanāksmi, gandrīz vai kur varētu aktualizēt notiekošo, pastāstīt par jaunākajiem projektiem, par ES palīdzību, jo tehniska asistentu komandām jau arī nepieciešams, nepieciešama kaut kāda uh, palīdzība darbības laikā, tāda gaisma no Eiropas Savienības lāpas. Tālāk. Netiek eh, pārāk daudz ņemti vērā ekspertu novērojumi. Dažreiz rodas tāds iespējas, ka projektu uh, vadītāji no Eiropas Savienības pat nelasa, ko mēs esam uzrakstījuši, kādi ir bijuši mūsu ieteikumi. Tas viss tiek uh, laists gar ausīm. Uh, bieži vien tehniskā palīdzība tiek sniegta tā pavirši vai izkaisītā veidā. Un ES finansējuma piešķiršana uh, nevienmēr uh, notiek pietiekami lietpratīgi, um, apspriežoties kopīgi gan uh, saņēmējiem, gan donoriem. Un visu beidzot vēlējos īsumā pieskarties trim aspektiem. Neviens nešaubās, ka ir uh, jābūt tehniskajai palīdzībai, ka tā, to jāturpina sniegt, bet ir tajā būt definētāji pēc skaidriem, nepārprotamiem mērķiem bet nevajadzētu to arī pārvērtēt. Sadarbība ir jāuzkopja, jāuzkopja sadarbība starp ES delegācijām un saņēmējiem. Cilvēkiem ir jāsazinās, ir jāzina, kas strādā delegācijās, un tehniskiem asistentiem ir regulāri jāsazinās ar delegācijām, lai stāstītu, ko viņi ir paveikuši dienas laikā. Uh, tehniskiem asistentiem, donoriem, ES ir jau arī citi donori, ir jātiekas, ir e, jārunā par to, kas sasniegts, ir jārunā par trūkumiem, par šķēršļiem, un viņi viens otram arī var palīdzēt, uh, izstrādājot uh, nākotnes palīdzības projektus. Šāda struktūra jau kādu brīdi bija spēkā, bet vēlāk tā pazuda. Par to arī ir vērts padiskutēt. in order to use the interna international, yes, uh, international expert support. Ir jāizmanto arī uh, starptautisko ekspertu zināšanas viedums, tādēļ ir jāveido šo uh, ekspertu domnīcas grupas, uh, augstākā līmeņa speciālisti ir jāsavāc vienu vietu. Ir, uh, uh, jāparūpēs, lai tie ir visprofesionālākie cilvēki, lai nerastos tādi. Uh, eksperti, kas, piemēram, nav pietiekami profesionāli. Ukrainas valdība uh, saņēma uh, bieži vien tādus ekspertus, kas izteicās ļoti abstrakt, un viņi īsti nesaprat, kas tad uh, ir jādara ar šiem uh, plānā galdiņu urbējiem, jo viņi teica, ka viņu padomi īsti nekrīt auglīgā augsnē. Tālāk koordinācijas mehānismi kopīgi ar tehnisko aģentūru, tos ir iespējams izstrādāt visā reģionā. Es, protams, ar prieku uzklausīšu deputātu jautājumus un atvainojos, ka runāju tik ilgi. Much, uh, Liels paldies uh, par šo prezentāciju. Tālāk uh, mūsu pēdējie divi runātāji Nākamais runātājs pārstāv NV, MVU un perspektīvu, un tā ir Anna Kristīna Linka, kas pārstāv Konrāda Adenauera um, fondu. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you very much. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt mūs, kā Konrāda Adenauer fondu, lai padalītos savā pieredzē. Um, you know what... Nedaudz varbūt iepazīstināšu jūs uh, ar mūsu organizāciju. Mēs esam politisks uh, fonds, ko finansē Vācijas valsts budžets. Un mēs darbojamies caur 16 uh, eh, izglītības akadēmijām, darbojamies startautiskajās programmās ar 100 eh, valstīm pasaulē. Mums ir daudz gadu sadarbības programmas, un mēs sadarbojamies ar vietējiem partneriem, kā arī institucionāliem partneriem. Mums ir uh, vietējie pār, uh, pārstāvni, vietējās pārstāvniecības Ukrainā, Moldovā. Darbojamies arī Baltkrievijā no ofisa, kas ir Lietuvā, un sadarbojamies arī ar citiem uh, birojiem. Un mūsu gada budžets saturiskajai sadarbībai ir apmēram 60 miljonu eiro. Mēs aktīvi esam, piemēram, līdzdarbojamies piešķirot dažādus profesionālus un studiju grantus šajā kapacitātē. Uh, un eh, tā, es pastāstīšu par mūsu pieredzi. Struktūra manā prezentācijā ir tāda, ka man tā būtu jā, jāpadara ļoti praktiski, tā kā pastāstīšu par projektiem reģionā. Uh, Tad pastāstīšu jums arī par izaicinājumiem un labāko praksi piemērošanas procesā no mūsu perspektīvas un centināš, centīšos dot arī salīdzinājumus ar PS finansējumu un citu donoru finansējumu, piemēram, Vācijas finansējumu. Mums ir trīs projekti Austrum partnerības reģionā. Pirmais tehniskās palīdzības projekts, eh, kas eh, veicina reformas, tas ir projekts, eh, kas jau sākumā tika minēts, kur mēs esam kļuvuši par vienu no galvenajiem uh, saņēmējiem. Tas ir tehniskās palīdzības projekts par 3,5 miljoniem, tas ir servis kontrakts, tas nav granta kontrakts. Mēs esam pakalpojums sniedzēja Eiropas komisija, kas ir cita veida projekts, un tas atšķiras no tā, ko parasti dara NVO. Mums ir deviņi partneri, septiņi ir vietējās eh, organizācijas, un eh, Adenauer fonds eh, ir vadītājs. Un Tas ir vērsts uz institucionālās uh, sistēmas stiprināšanu. Mēs sastāvam no pieciem komponentiem - kapacitātes uh, veidošanu. Mēs veicam to dažādās valstīs, izmantojot dažādus un arī austrumu kaimiņu attiecību instruments. Some partnership region, um, those two are actually the classic grant contracts. So one of them is actually in Mums ir arī grantu eh, kontrakts, viens no tiem ir Dienvidu Kaukāzā, tad ir 1 miljonu eiro projekts, 77,6% eh, kopfinansējums, arī Konrāda Adenauer fonds piedalās finansējumā. Mēs sadarbojamies ar vietējām NVO, lai veidotu, aha, beidzot, un ar nolūku. Uh, izveidot mehānismus eh, jaunu cilvēku līdzdalībai no eh, lauku reģioniem Armēnijā, Azerbaidžānā un eh, Gruzijā, piemēram. Mēs mm, organizējam dažādus pasākumus, piemēram, veidojam mācību grāmatas, esam izveidojuši tīmekļa vietni, kur dažādi skolotāji uh, var apmainīties viedokļiem par politisko izglītību. Esam izveidojuši skolotāju asociāciju Dienvidkaukāzā uh, eh, politiskajai izglītībai. Ir arī simulācijas spēles, ko veicam jaunatnes parlamentā. Viņi arī ir apmeklējuši Briseli. Un arī tieši šonedēļ uh, eh, Dienvidkaukāza mm, pārstāvju delegācijas atrodas uh, Briselē. Ir projekti arī Baltkrievijā. Eh, daudz vēl nevaru pastāstīt, jo projekts vēl turpinās. Un, ja es pārāk to par to stāstīšu, tas varbūt padarīs bīstamu šī projekta ieviešanu un apdraudēs mūsu partnerus. Uh, NSA programmas ietvaros tas tiek realizēts, mēs veidojam dialogu starp eh, nevalstiskajiem uh, spēlētājiem, uh, veidojot prezentācijas, apmeklējumus, seminārus, piešķi preses klubus un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir, lai jums būtu priekšstats par to, kāda veida projektos mēs iesaistamies. Un tālāk nedaudz detalizētāk par mūsu pieredzi dažādu tās eh, pieteikšanās un īstenošanas stadijās. Sākot, sākšu ar tehniskās palīdzības projektu. Tas ir servis kontrakts, tas atšķirs no pārējiem eh, projektiem. 2011. tika uh, publicēta prognoze ar perspektīvu, ka projekts sāksies uh, 12. gada februārī. Tur ir iekļauta prasība, ka mums ir jābūt vismaz vienam nevalstiskam spēlētājam no uh, eh, NP valstīm. Eh, tas ir tāds konsorcijs, eh, kas izveidojās stipri atšķirīgs no tā, kāds bija prognozē. Mums bija sešas nedēļas, lai tā tad sniegtu attiecīgos finanšu datus un citu informāciju, un uh, Oktobrī pēc sešām ne, mums tika dot sešas nedēļas, tātad vajadzēja pabeigt to visu novembrī, izstrādāt savu metodoloģiju un tad iesniegt dokumentus. Un beigās parakstīšana notika decembrī, tā kā process eh, aizņēma vairāk nekā gadu, lai to pabeigtu. Galda izaicinājumi, kā mēs to redzam konkrētos projektos. Tātad šī prasība, ka ir jāiekļauj NVO šajā konstrukcijā, tas ir grūti. Uh, jo parasti tas ir konkursa process, un tas priekš NVO ir kaut kas jauns, un viņi īstenībā nemaz nezina, kur, kur tad viņi iesaistās, saņemot šos pieprasošos grantus. Viņiem jābūt arī uh, juridiskām personām, jābūt reģistrētiem šajās valstīs. Tas ir grūti dažās valstīs, piemēram, Baltkrievijā. Pavisam eh, mēs eh, saņēmām 11 pieteikumus. Un katrā konsorcijā bija uh, vajadzīgs uh, šis NVO uh, Un NVO īsti nesaprat, kas tur īsti notiek. Un tad, kad mēs vienkārši uh, gaidījām pieteikumus, nebija skaidrs, uh, kāda būs šo NVO loma koncepcijos, un mēs nevarējām paskaidrot, kas tad viņiem vēlāk būs jādara projekta ieviešanā. Un e, arī tehniskās atlases kritērija bija diezgan selektīva. Mums bija jāiekļauj vismaz trīs transnacionāla projekti ar budžetu vismaz 200 tūkstoši eiro. Un e, kandidātiem jābūt no pilsoniskās sabiedr e, sabiedrības. Un viņam arī bija, jā, bija jābūt iepriekš darbojušamies laika posmā no 2009. līdz 2012. gadam, un vispār tas bija ļoti ierobežojuši, un daudz nevar izpildīt šīs prasības. Daudziem ir problēmas ar attiecīgo dokumentu iesniegšanu, jo vajadzēja iesniegt dokumentus, lai pierādītu, ka mēs neesam bankrotējuši, ka mēs esam samaksājuši sociālos nodokļus, ka neesam paveikuši, veikuši nekādas noziedzīgas darbības. Un tas pats tika attiecināts uz NVO, bet, piemēram, par tirzniecību mm, NVO nevarēja iesniegt nekādus dokumentus, jo gal galā viņi nav nekādas tirzniecības organizācijas un privāts sektors. Un tas, protams, radīja visiem viņiem lielu stresu. Un beigās, kad mēs iesniedzām savu pieteikumu, mēs saņēmām uh, paskaidrojums no ES puses. Uh, Un mums bija ļoti īsts reaģēšanas laiks, tas bija 48 stundas, beigās 24 stundas, un tas bija viss attiecās uz faktiem, vienmēr bija ļoti grūti uh, pārliecināties, ka mēs laikā saņemsim atbildes, jo mēs, protams, nezinājām, ka mūsu partneri ir pieejami šo 24 stundu laikā, lai parakstītu atkal vēl vienu papīru vai uh, uzzinātu ko vairāk no savu valstu administrācijām. Tālāk runājot par pieteikšanās procesu, piemēram, Kaukāza projekts. Tas aizsākās 2008. gadā, jo koncepta mm, vēstulē ir piecu lapušu dokuments, kas detalizēti izklāsta rīcību ar vadlīnijām, uh, un īsu pasākumu aprakstu, tad mēs uzaicinājām iesniegt pieteikumu 2009. gada februārī, tas jau ir 21 lapus dokuments par dažādām aktivitātēm, kur jau ir e, izklāstīta metodoloģija un ilgtspējības faktori un tālāk e, budžeta plāns. Atlases paziņojums nāca 9. gada septembrī, un tad tas atkal aizņēma gadu, kamēr tika pieņemts lēmums, un tas ir saprotams, Un tas prasa ilgāku laiku, tādēļ, ka ir iesaistījušās NVO, jo ir konkurss un tā tālāk. Baltkrievijas projektam eh, šeit konkurss tika izlāts valsts līmenī un koncepta vēstule parādījās 2009. gadā septembrī. Un bija ļoti ātrs izvērtējums, tālāk eh, pilns pieteikums novembrī, pēc tam 12. gada martā atlase. Eh, Līguma parakstīšana aizņem ļoti ilgu laiku, tas tika parakstīts 12. Eh, gada jūlijā. Jo Balt, bija jāparaksta Briselē, un Baltkrievijā tur nebija attiecīgi partneri, ar ko to parakstīt, un uh, Baltkrievija, protams, ir ļoti specifisks gadījums, varbūt tādēļ tas arī aizņēma tik ilgi. Tālāk izaicinājumi, ar ko sastopamies šajā procesā. Visumā tas balstās ne tikai uz šiem diviem projektiem, bet arī uz citiem projektiem. Tātad reģistrācijas daļa, potenciālais pieteicējs un uh, online reģistrācija, kas ir obligāti, jo katrai organizācijai ir jāleju plādē uh, un uh, jāaugšu plādē visādi dati no savas puses un no mūsu puses, bet viņiem nevienmēr ir šie dokumenti pieejami. Un viņi bieži arī nesaprot, ko no viņiem gaida. Um, un mēs esam uh, likuši uh, dažādas uh, tābulas viņiem leju pielādēt vai augšu pielādēt, un viņiem tur nepietiek kapacitātes un vietas viņu sistēmās un tā tālāk. Un mums ir daudz gadījumu, kad mums atbildi ir jāgaida vairākus mēnešus, uh, atbildes kvalitāte nav pietiekami laba ļoti bieži. Nav arī vienotas eh, dokumentu iesniegšanas valodas, tā kā mūsu gadījumā mēs esam aktīvi dažādās eh, valstīs, kur runā dažādās valodās, un mūsu statūts mums ir angļu, portugāļu, franču, spāņu valodās, jo katra delegācija to prasa, lai tas būtu viņu valodā. Un tad eh, īpaši dokumenti konkursu procedūrām, tad, kad, piemēram, jūs iesniedzat pieteikumu, uh, nu tad eh, jums ir jālejuplādē dokumenti nevienmēr tajā valodā, kas jums ir parocīga un nav tā tad vienota šī te aplikācijas procesa Eiropas komisijas ģenerāla direktorātos. Parasti mēs strādājam ar DG Defco, tur, tur ir viss harmonizēts, tas, protams, palīdz, bet DG Enlargement vai Education and Culture, eh, viņiem ir citi Eh, citas, citi formāti, citas reģistrācijas sistēmas un tā tālāk, kā arī dažādi administrīvi dokumenti, jo viņi nevienmēr izmanto šo pašu reģistrācijas sistēmu, ir jāizdrukā visi šie dokumenti un tad jāiesniedz kopā ar iesniegumu. Labākā praksa no mūsu viedokļa šajā iesniegumu uh, procesā uh, un konkursu procesā mēs dodam priekšroku uh, online datu bāzēm, kā tas ir grantu gadījumā, bet mēs uh, to pašu gribam attiecināt arī uz uh, konkursiem, tehniskās palīdzības projektiem. Uh, Arī administratīvie uh, dokumenti bieži sasniegs kaut kādas 600 lapas uh, lielu apjomu, un tas ir jākopē trīsreiz, tas aizņem ļoti daudz papīra, kas vienkārši tiek izniekots, tā kā būtu daudz vieglāk to visu uh, iekļaut datu bāzē, kas ir lejuplādējam. Tātad mums ir divu stādiju, divu pakāpju šis te mm, pieteikšanās process provizoriskais un pēc tam galīgais. Bet mēs arī gribētu, lai šeit notiktu vienkāršošana. Un visbeidzot, ļoti specifisks gadījums mūsu tehniskās palīdzības projektā. Vietējo NVO iesaistīšanās tika prasīta, un tādēļ būtu bijis ļoti jauki, ja mēs iepriekš zinātu, kāda loma būs jāspēlē šīm NVO, jo NVO parasti uh, nepiedalās pakalpojumu konkursos, tādēļ viņiem ir ļoti grūti paskaidrot, ko tad viņi pēc tam tur visā tajā procesā darīs. Tad, kad es runāju par ieviešanu, kā jau teicu iepriekš, tehniskās ieviešanas projektos kontrakti tika parakstīti decembrī, tā kā tas eh, mēs eh, iesākumu posmu eh, ziņojumu iesniegsim tikai šonedēļ. Un tā tad kaut kur uz gadu beigām varēsim redzēt, kas notiek. Bet šajā ievada fāzē ko mēs varam redzēt, ir četri punkti, ko es vēlētos minēt. Bija standarta divu mēnešu e, ievadu fāze. Un īpaši ļoti lielos līgumos eh, mēs redzam to, ka divu mēnešu periods ir pārmērīgi īs. Un, eh, ja arī mēs prasam garāku šo ievadu periodu, tas netiek vienmēr ņemts vērā. Uh, partneru kompensēšanu par darbu. Mums ir klasiskie partneri konsorcijā, viņiem ir jāidentificē īstermiņa eksperti, tāpat laikā viņiem ir jāstrādā arī kā e, konsultantiem, par kuriem viņus nevienmēr kompensē. E, procedūras arī ceļoti bieži ir ļoti garas. Nu, es, protams, saprotu, ka uh, Viņiem ir ļoti daudz projektu jāpārvalda un reizēm eh, visu to finansēt pietiekoši operatīvi no eh, sava rīcības pasākuma budžeta. Tālāk projektu reģistrācija tikai tad, kad jums ir saņēmējs, eh, kas pēc tehniskās palīdzības parasti ir ministrijas, bet mums tā ir pilsoniskā sabiedrība, tādēļ ir ļoti grūti uh, uh, to visu saskaņot, un tas ir sarežģīti runājot par banku kontiem un tam līdzīgām lietām. Tālāk kaut kāds projekts uh, drīz beigsies, beigsies šajā gadā, visi pasākumi jau ir īstenot, kā tas tika paredzēts, un, protams, kā darba kārtība ir jāadaptē. Uh, jo pastāv lūk šis te kom, bruņotais konflikts starp Azerbaidžānu un, un Armēniju. Kaut kāds projektā mēs nebūsim panākuši tādus pašus rezultātus Azerbaidžānā kā citos. Uh, Uh, citās valstīs, jo vidas ministrijā tika bloķēta virkne pasākumu, un uh, savukārt mēs esam izveidojuši ļoti labu konstruktīvu sadarbību ar ES delegācijām abās uh, valstīs, un viņi palīdzēja mums atrisināt daudz problēmu. Izaicinājumi Kaukās projektā. Protams, Armēnijas un Azerbaidžānas ko, ko, konflikts un Kalnu Karabaha Un, uh, protams, arī no tā, ka Azerbaidžāna baidījās, kādas būs sekas arābu uh, pavasarim un ietekmas viņu valsti, un uh, līdz ar to arī tas padarīja jūtīgs arī mūsu projektā iesaistītos cilvēks. Kas attiec uz Baltkrieviju, tad šī valsts vispār ir sarežģīta valsts, un tur daudz ko ir grūti realizēt valsts specifisko apstākļu dēļ. Grūti ir saņemt, teiksim, oriģinālos finanšu apliecinājumu dokumentus par izdevumiem tālāk ārvalstu uh, konti. Mēs esam reģistrēti Lietuvā, nevis Baltkrievijā. Tālāk iesūtot dokumentus, tur ir visā drošības pasākumi nepieciešami, un nevienām nav īsta finanšu uzraudzība par šiem projektiem. Un ļoti bieži reizēm ir pat bīstami zināt, uh, kāda ir situācija ar finansēm projektā. Bet, kā es teicu, abiem projektiem atbil, tātad mums bija ļoti laba sadarbība ar ES delegācijām. Labā praksa, ko mēs atklājām attiecībā uz trenderiem un grantiem, tad, kad notiek laba sadarbība ar starpietējo līmeni un ES delegācijām, tas darb, tad viss darbojas daudz veiksmīgāk. Daudz, kas ir saistīts ar personisko iesaistīšanos, bet, nu, uh, Protams, tāda ir mūsu pieredze. Kas attiecas uz grantiem, tad ir labi, ka šeit ir zināma elastības ar dažādām budžeta kategorijām. Ja mēs nevaram vienmēr paredzēt visus izdevumu kategorijas iepriekš, tad, kad notiek konkursa process, un tas konkursa procesā rada papildu administratīvo slogu. Un tālāk eh, arī eh, Ziemeļvalstu palīdzība, eh, ministra, protams, īpašā palīdzība eh, Baltkrievijai bija mums lielā mērā atbalsts. Tālāk ES finansējums un citu donoru finansējums. ES finansējums. Es, nu, negribu te izteikt kritiku, jo mēs saprotam iemeslus daudzos gadījumos, bet NVO dzīvi tas padara eh, ļoti sarežģītu. Daudz poļu tiek pielikts uh, pie, ir ļoti sarežģīti nosacījumi un uh, daudz pavai, nu, vairojas briesmas, ka jūs projekts tiks noraidīts tāpēc, ka tas nav pietiekami labi izstrādāts. Ar vien vairāk un vairāk uz tādiem jautājumiem ir jāatbild eh, tātad pieteikšanās procesā. Eh, nevienmēr budžeta schēma ir atbilstoša Eiropas Savienības prasībām. Uh, un ir šī te izmaksu tipa budžeta veidošana. Un jautājumi, kas tiek saņemti no eh, Eiropas Savienības, nevienmēr sasaistāmi ar pasākumiem. Un uh, palielinoties konkurencē, tas gan nenozīmē, ka uh, finansējuma pieejamība palielinās, tālāk izmaksas 7% ES projektos, kas ir relatīvi zems. Itiet, īpaši tas uh, attiecas uz virkni gadiem, kuros nav notikusi nekāda adaptācija attiecībā uz inflāciju un tā tālāk. Tālāk valūtas maiņas kurs Mēs tagad beidzam Mozambikā projektu diezgan nelielu par 200 tūkstošiem eiro pēc diviem gadiem. Mēs eh, ciešam zaudējumus apmēram 9 tūkstoši eiro apmērā, kas ir saistīti ar valūtas maiņas kursu izmaiņām un mēs nevaram atgūt šos te līdzekļus finanšu regulējumu dēļ. Runājot par grāmatvedības uzskaiti un to saskaņošanu ar vietējām organizācijām, ir ļoti grūti realizēt ilgtermiņu projektus 3-5 gadu laikā, jo tur ir ierobežojumi un institucionāla atbalsta arī nav kas ir vispārēji tendence no donoru puses, jo visi, protams, ka vēlas atbalstīt un finansēt eh, darbības, ka šīm organizācijām ir operacionāls. Protams, arī Vācijas valdības eh, eh, finansējums arī nav vienkārši šeit arī eh, finansējuma piešķiršanas process ir pietiekoši sarežģīts, taču tas ir vienkāršāks nekā es. Ir vienkāršāka un īsāka pieteikuma forma, vienkāršāks budžets, to var pieskaņot projekta vajadzībām un ir vieglāk saprast, kāds projekts eh, būs piemērots un finansēts, jo ir zināms, kādi projekti ir tikuši finansēti agrāk un eh, kādā virzienā šie projekti eh, darbosies turpmāk. Līdzfinansējums 14% un mēs arī iekļaujam apmaiņu, apmaiņas, tātad valūtas maiņas kursu un PVN. Liels paldies par uzmanību! Thank you. Uh... Liels paldies, turpina priekšādātājs. Paldies, Anna! Un paldies, ka ievērojat arī uzstāšanās laiku. Mēs gandrīz varam pieturēties šobrīd pie paredzētā, sākotnē paredzētā laika grafika. Nu, un tad pēdējais runātājs ir Ričards Tībels. Viņš ir Eiropas partnerības reģionālās sadarbības un, es, un EDSO sadaļas eh, daļas vadītājs darbības, ārējās darbības dienestā, un viņš varētu tad pastāstīt varbūt par tām bažām un problēmām, kas varētu būt eh, nu, no viņu skatu punktu raugoties. Priekšādā tā referenta visiem paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani izteikties šai komitejā šorīt. Mēs pilnībā saprotam, ka vēlties iegūt tādu visaptverošu ainu par finansējumu austrumu partnerībai, un tāpēc tiešām ar prieku došu savu ieguldījumu, kā papildinājumu tām piezīmēm, ko nu pat izteica šorīt Markus Karnāro. Sāk, sākotnēji gan uzreiz gribu teikt, ka šī komiteja, protams, zina, kāda ir galvenie struktūras punkti, kas zināmā mērā iztrūkst šai konkrētajā pasākumā, respektīvi joprojām nav panākta vienošanās par daudzgadu finanšu plānu. Un otrām kārtām tāda ne, vēl viens tāds trūkums ir tas, ka joprojām turpinās sarunas ar parlamentu un padomi par ārējās darbības finanšu instrumentiem, kā piemēram arī uh, Eh, in, lūk, tādiem, kas attiec uz nākotnē. Tātad, ko es ierosinu darīt šodien, ja jūs man to ļausiet, savās uzstāšanās pirmajā daļā es vēlos sniegt tādu informāciju par politisto, politisko kontekstu šīm diskusijām šorīt, respektīvi runāt par tiem panākumiem un veidu, kā virzinā, virzīs, virzīties uz priekšu pēc Viļņas samita, un otrā daļā runāšu tādos gan, diemžēl, vispārīgos eh, vārdos. Uh, par to, ko nesīs nākotne un kāds būs tas finansiālais pamatojums mūsu nākotnes plāniem. Un tātad, ļaujiet man kaptā, pakāpties solīt atpakaļ un aprakstīt jums mm, ainu, pie kā esam nonākuši četru gadu laikā, kopš darbojas Eiropas austrumu partnerības instruments, kas tika izveidots Prāgas samitā 2009. gadā. Kā jūs atminēsieties, varbūt doma par austrumu partnerību bija izteikti ar, ar mērķi pietuvināt Eiropas Savienību un Austrumu partnerus, pārnesot šo sadarbību jaunā līmenī, padziļinot divpusējas saiknes ar politiskās asociācijas un ekonomiskās integrācijas palīdzību, kā arī dzen izveidojot daudzpusēju eh, sadarbības tīklu starp visām valstīm. Tātad sākotnēji ļaujot man runāt par divpusējām attiecībām. Mēs esam uzsākuši sarunas ar piecām no šīm sešām partneru valstīm lai izveidotu jaunas līguma saistības ar šiem partneriem, slēdzot asociācijas nolīgumus un ar četrām no šīm partneru valstīm šīs sarunas jau ir nonākušas tādā posmā, kur ir bijis, bijusi saruna par arī par tādu pirmsposmu brīvās tirniecības nolīgumam. Šie nolīgumi pilnīgi noteikti būs ļoti visaptvaroši, ļoti detalizēti, vien no detalizētākajiem, par kādiem mēs jebkad ir sarunas veikusi ar partneriem visā pasaulē. Asociācijas nolīgums ar uh, Ukrainu, piemēram, sarunas tika uzsākts 2012. gadā, sarunas ar, par asociācijas partnerības nolūgumu un eh, attīstības sadarbības un brīvās tirniecības nolūgiem Moldovu, Armēniju un Grūziju, nu jau pietuvojas beigām, un sarunas par asociācijas nolūgumu ar Azerbaidžānu arī šobrīd turpinās ar pilnu tvaiku. Otrs elements politiskās asociācijas un integrācijas jomā ir doma par to, ka nepieciešams veicināt mobilitāti un kontaktus starp cilvēkiem. Austrumu partnerības kontekstā te tiek īstenot virkni pasākumi, uh, Mums, piemēram, ir vīzu liberalizācijas nolīgumi, kas tiek slēgti ar Moldovu, Ukrainu un Gruziju. Ir vīzu, liberal, vīzu liberalizācijas nolīgums parakstīts arī ar Armēniju, un sarunas par to turpinās ar Azerbaidžānu. Piedāvājums līdzīgas sarunas uzsākt ir izteikts arī Baltkrievijai Bet, nu, šis piedāvājums, jāsaka, ir uz galda jau kopš 2011. gada jūnija, bet, nu, mums par lielu nožai, nožēlu viņš šo piedāvājumu neizmanto un pat nevēlas sarunas uzsākt Minskā. Turklāt mobilitātes partnerības eh, ir projekts, kas iesā, iesaista dalību valstis, un tas ir noteikts ar Gruziju, Moldavu, Armēniju. Uh, Te runājam par vīzu liberalizācijas rīcības plānu, kas izstrādāti un darbojas ar Moldovu, Gruziju un e, tieši Gruzijā e, šobrīd e, process aktualizējies un tādējādi tiek nu, bruģēts ceļš vīzu liberalizācijas procesam ar austrumu partnerības valstīm kopā. Kā jau Markus šorīt teica, šīs divpusējās attiecības nes līdz arī būtisku finansiālu atbalstu. Nu, varbūt var uzsvērt vienu lietu, kas varbūt netik šorīt pieminēts un kas arī ir saistīts ar komentāru, ko izteica iepriekšējā runātāja, respektīvi visaptveroši institucionālās struktūras veidošanas atbalsts tiek paredzēts, lai palīdzētu partneru valstīm, administ to administrācijām sarunās par minētajiem nolīgumiem un attiecīgo saistību no tiem izrietošo saistību tālākai īstenošanai. Un te man jāsaka, attiecībā uz šīm programmām un īpaši e, šajā gadījumā ir ļoti intensīvs dialogs starp mūsu delegācijām uz vietas un attiecīgajām partneru valstīm un to analogiem. E, nu, tāpēc es tiešām uh, Ehm, nu, īsti nesaprot šo jautājumu par to, ka mūsu delegācijas it kā nevēlas iesaistīties nopietnos dialogos. Tas pilnīgi noteikti ir šāds dialogs, tāds vismaz iespējas man ir radies. Uh, par daudzgadēju, par daudzpusēju attiecību pusi runājot, nu, lūk, struktūra ir izveidota, ir samiti, kas tiek organizēta, lūk, valstu valdību vadītāji, kā reiz divos gados, ārlietu ministru tikšanās reiz gadā, daudz, daudzpusējās platformas, vecāku ierēģu tikšanās kontekstā, šādas platformas izveidošas, darba programmas izstrādātas ļoti plašās politikas jomās. Un tā visa rezultātā mēs esam spējuši uzsākt pastāvīgu dialogu starp partneriem, apmainīties ar pieredzēm, paraugu praksi. Uh, un, kā jau teicu, to starp arī dzen ar tām ES dalību valstīm, kas nesen izgājuši cauri šim tranzītu periodam, šim pārējais periodam pašas. Uh, tādējādi pietuvinoties ES standartiem. Esam izveidojuši arī neformālo austrumu partnerības dialogu, neformālas viedokļa apmaiņas starp Eiropas Savienību šīm sešiem, sešām ārlietu ministrijām konkrētajās partnervalstīs, un pavisam nesen tieši Grūzijā esam šo projektu vēsuši plašumā, runājot par konkrētiem sektoriem, piemēram, transporta sektoru šajā gadījumā februārī notiks sarunas. Šī daudzpus, daudzpusējās aktivitātes uh, protams, balstās uz virkni tādām flagmaņiem, tādām eh, svarīgākajām iniciatīvām, kā jau Markus šorīt aprakstīja, tādu kopā ir 12. Viens no svarīgākajiem elementiem austrumu partnerībā ir mūsu centieni eh, pasniegties tālāk nekā tikai līdz valdībai. Tātad nodrošināt šo pārējais procesu, ne tikai administrācijā un vajadzīga saikne ne tikai ar valdībām un administrāciju un ierēģiem, bet arī ar plašāku sabiedrības loku. Un eh, tāpēc ar prieku konstatējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas visā Eiropas Savienībā mūsu partnervalstīs ir izveidojušas pilsoniskās sabiedrības fórumu, un eh, šis fórums šobrīd tiek izvērsts tādā nacionālā līmenī, eh, veidojot pilsoniskās sabiedrības fórums arī tādās nacionālās platformās. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs mehānisms, lai palīdzētu uzraudzīt partnerus, kas tad attiecīgi lūk īseno tās saistības, ko tās, tie ir uzņēmušies šo projektu ietvaros. Mēs tāpat ļoti interesējamies arī par to, lai tiktu veidot strukturēts dialogs ar partneru valdībām un pilsonisko sabiedrību par austrumu partnerības darba kārtību. Jūs kā parlamentārieši, protams, arī šeit spēlējat ļoti svarīgu lomu. Priecājamies, uh, ka Eiro un Estu parlamentārā asambleja šobrīd ir tāda, tāda stabila vērtība un tā notur, lūk, noturēs savu tikšanos arī tagad maijā. Tāpat priecājamies par reģionālo un pašvaldību līmeņu sadarbību reģionālo pašvaldību uh, konferencē. Uh, kas arī šobrīd tiek sasniegt, eh, sasaukt, ir izveidot labu sadarbību. 2013. gads būs ļoti svarīgs austrumu partnerībai, jo, kā jau tika teikts, ir pagājuši četri gadi kopš Prāgas samita, kad tā tika izveidota, un šeit Eiropas Savienībā esam sākuši gatavoties Viļņas samitam, kas paredzēts šī gada novembrī. Ārlietu ministru padome par to sprieda jau februārī, un padomas secinājumos arī tika attiecīgi komentāri izteikti. Un Tas dod mums iespēju izveidot vēl vienu svarīgu pavērsienu punktu partnerības attīstībā, un tas varētu kļūt arī par tādu kā rezultātu sasniegšanas samitu. Tas, protams, atkarīgs arī no partnervalstīm, no viņu gatavības turpināt īstenot eh, reformas, par ko esam vienojušies. Mēs pavisam noteikti ceram, ka līdz brīdim, kamēr tiks organizēta viņa sanāksme, būs vēl spērti tālāki būtiski soļi uz priekšu. Ukraina no savas puses ļoti labi zina, kas tai jādara, lai Eiropas Savienība varētu paradi, parakstīt asociācijas nolīgumu viļņā. Eh, visi šie nosacījumi skaidri un gaiši tikt izklāstīti ārlietu ministru decembra sanāksmes secinājumos, tāpat arī progress gūts asociācijas nolīgums sarunās ar Moldovu Un domājams, ka arī šeit tiks soļi spērti uz priekšu līdz samitam, kas attiec uz mobilitāti. Mums vajadzētu arī, domāju, būt spējīgiem norādīt uz būtisku programmu, eh, progresu vīzu liberalizācijas jomā līdz, decembr, līdz decembrim, novembrim. Esam pārliecināti arī, ka progress tiks gūts sarunās par asociācijas darba kārtībām. Eh, Ehm, tas būs tāds nākamais solis eh, EPNI darbības plāna īstenošanā un esam gatavi tālāk īstenot arī dzen jaunos nolīgumus. Viļņā tāpat esam paredzējuši mm, gūt atskaiti par progresu transporta jomā, austrumu partnerības transporta tīklu izveidē, kas sasaistītu šos partners ar Eiropas Savienības TNT tīklu. Un pēc biznesa fóruma, kas savukārt norisinājās Varšavas samita paspārnē, Lietuvas eh, puse ir apņēmusies organizēt vēl vienu biznesa fórumu arī Viļņas, sam, Viļņas samita paspārnē tā, lai austrumu partneru un ēs dalību valstu pārstāv varētu tikties, runāt par partnerības darba kārtību, un es domāju, ka tas ir īpaši svarīgi, ja ņemam vērā to, ka mums būs lūk četri šādi sadarbības attīstības un brīvās tirniecības nolīgumi, kas tiks slēgti, nu, pavisam īsā laika posmā. Uh, Tātad perspektīvas ir ļoti labas attiecībā uz viņas samatu. Tas varētu bruģēt ceļu tālākai uz nākotni vērstai darba kārtībai. Tas varētu padarīt politiskās asociācijas procesu padarīt daudz labāku, neatgriezeniskāku. Un šis eh, process nākotnē, kā jau tika norādīts, uh, visdrīzāk lielā mērā ietvers arī tādu atšķirīgu attiek, attieksmi šais attiecībās ar partnervalstīm. No vienas puses, jā, vēlamies, protams, iet pēc iespējas tālāk atbalstot tās valstis, kam ir spēcīgas ambīcijas, tajā pašā laikā austrumu partnerībai ir jāsaglabājas eh, pašreizējā ietvarā. Nu, jābūt piemērotam arī tām valstīm, kam ir lēnāks reforma process, kam varbūt uh, Eh, nav tik liels ambīcijas pietnavoties ES, bet kas ir pilnīgi skaidrs, ir tas, ka tālākā attīstība es attiecībās ar šīm partnervalstīm pilnīgi noteikti prasīs rīcību trīs svarīgās jomās. Eh, pilnībā funkcionējošu tiesvedību, tieslietu iest, tiesu sistēma, m, mm, progress korupcijas novēršanā un pilsoniskās sabiedrības attiecības. Domāju, visi šie trīs elementi tiks apskatīti arī tālāk tajā brīdī, kad, lūk, organizēsim procesu uh, tālāk. Nu, ko tad tas nozīmē tīri finansējuma ziņā? Ko šī darba kārtība prasīs finansiāli no Eiropas Savienības? Nu, atgādināšu jums, ka Eiropas ārējās darbības dienests strādā ļoti ciešā sadarbībā ar visiem dienestiem komisijā visās plānošanas darbībās. Īpaši sastrādājamies nu, tā teikt, strateģiskajā līmenī, ja to tā var saukt, runājot par piešķīrumiem balstīm daudzgadu uh, stratēģiju, plānu izstrādāšanām, programmu izstrādāšanā sadarbojamies. Un ar prieku var teikt arī to, ka šis kopējais sadarbības process ar komisijas dienestiem, uh, kas attiec uz Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu, ir ļoti pozitīvs un produktīvs. Nu, ļaujiet man jums vēl pāris vārdos pastāstīt arī par politisko pamatojumu, kas ir mm, EPNI instrumenta pašos pamatos. Pamats mūsu darbam, kā jau tika šorīt teikts, ir Eiropas kaimiņa attiecības politika un paziņojums, kas tika izteikts 2011. gadā. Tur tika attiecīgi arī formulēti, pārskat, tā, pārskatītie politikas mērķi, un es domāju, ka abi, šie, abi, šie, abi šīs nianses tālāk spēlēs ļoti svarīgu lomu arī finansējumu piešķiršanā. Nu, nu, pirmām kārtām, lūk, šī nianse, kas saistīta ar lielāku atbalstu tām partnervalstīm, kas iesaistās um, tajā, ko mēs saucam par padziļinātas demokrātijas izvēli. Otrām kārtām šis otrs aspekts. Uh, Eh, par ko arī tik šorīt jau runāts, ka ir jābūt tādai uz motivāciju balstītāji pieeja, respektīvi, ka jo vairāk tiek padarīts, jo vairāk līdzekļu ir pieejami, vairāk par vairāk. Eh, paziņojumā turklāt arī teikts, ka pastāv vēlme vienkāršāt, vienkāršot politikas ietvaru Eiropas kaimiņu attiecību politikas partnervalstīm. Un mēs pilnīgi noteikti izmantosim gan lūk šo jauno asociācijas nolīgumu paudzi, respektīvi politikas dokumentus, kas izstrādāti tā, lai palīdzētu jaunos asociācijas nolīgumus īstenot, gan arī piemērosim šo vienotā atbalsta tīkla izveidi. Tieši tā kā tas tika darīts iepriekš, izmantojot valstu stratēģiju dokumentus un daudzgadu uh, interpretīvu. Inter interpretatīvās programmas. Nu, lūk, šīs idejas tagad visas ir ietvertas uh, dokumentu projektā, kas izstrādāts lūk attiecībā uz austrumu partnerības instrumentu un par ko notiek šobrīd diskusijas. Lai kāds, ir, ne, lai kāds arī nebūs konkrētās prioritātes, uh, katrai konkrētajai partnervalstī nākotnē, es domāju, ka ir trīs tādas vispārīgas jomas, kas pilnīgi noteikti būs svarīgas un kas sevī ietvers lielāko mūsu darba daļu ar partnervalstīm. Pirmām kārtām turpināsim atbalstīt politiskās asociācijas un ekonomiskās integrācijas procesu. Otrām kārtām vēlamies spēcināt arī kontaktus starp cilvēkiem un iesaistīties tādā sadarbībā ar plašākiem sabiedrības lokiem, un trešām kārtām vēlamies atbalstīt galvenos ekonomikas attīstības sektors. MVU, protams, ir viens no šādiem elementiem. Lauksemniecība, lauku attīstība varētu būt vēl viena joma, un tam papildus nāk tādi galvenie izšķirīgie sektori, kā piemēram sektori, kur var nodrošināt savienojums ar ēs, nu kā lūk, transporta joma, enerģijas joma ir tie divi svarīgākie šajā kontekstā. Kā jau es arī teicu, sarunas turpinās par jaunajiem instrumentiem, un tāpēc es nevaru pārāk detalizēti izteikties attiecībā uz šiem nākotnes plāniem, bet gribētu teikt pāris lietas. Pirmām kārtām nedomāju, ka esam plānojuši tādus struktūrālus pārmaiņas programmās, salīdzinājumā ar to, kā tas bijis pašreizējās programmās. Nu, tādā ziņā, ka joprojām būs šīs divpusējās programmas ar katru no partneru valstīm, būs virkne daudzpusēju valstu programmu un, protams, arī pārobežu sadarbības programmas. Lielākās pārmaiņas, kas varētu nākt salīdzinoši ar iepriekšējiem instrumentiem, būs tas, būs tieši divpusējā līmenī. Es domāju, ka tika jau minēts šorīt tas, ka ļoti svarīga prioritāte tiks piešķirta tādai lielākai mērķiecībai palīdzības sniegšanā. Tā, tā būs daudz tāda mērķiecīgāka, un šo elementu mēs centīsimies īstenot, piedāvājot šo vienāto atbalsta tīkla ietvaru. Un tie būs tādi plānošanas dokumenti, kas paredzēti katrai no partnervalstīm. Jau esam sākuši darbu pie kontaktu uzņemšanas delegācijās ar partnervalstīm, lai identificētu mm, zinām ierobežot sektoru skaitu, kurus tad varam atbalstīt nākotnē. Un tieši divpusējā līmenī, manuprāt, tiks eh, visvairāk īstenot šī uz motivāciju balstītā pieeja. Tur tā varētu būt visredzamākā. Diskusijas par to, ko tas nozīmē, tīri regulas ietvaros, nu, norisināsies citā plāksnē. Bet tikai gribēju vēl teikt, ka Katrā no procesa posmiem pilnīgi noteikti mēs vēlēsimies ieviest kaut kāda veida uz motivāciju balstītu elementu, respektīvi, lūk, nu, piemēram, sākotnējais līdzekļu piešķīrums pa valstīm, ar šajā posmā, lūk, šiem piešķīrumiem būtu jā, jā, jābūt kādai sasaistai, ja tiem jāatspoguļo valsts saistības, apņemšanās īstenot reformu un arī progresu reformu sasniegšanā, kā arī vēlmi veidot attiecības ar ES. Tālāk plānošanas posmā jomā savukārt mēs gribētu paredzēt iespēju nodrošināt zinām elastības elementu eh, valstu aploksnēs, lai tās varētu tad koriģēt, modificēt, ņemot vērā, kāds progress valstī gūts, un tieši kā Markus arī minēja, esam jau pašreizējā epnī ietvaros izstrādājuši zināmu motivāc, motivēšanas programmu EPIC, ko varam arī turpināt. Lai nodrošinātu motivāciju, stimulus tām valstīm, kas jau guvušas būtisku progresu, lai tās varētu vēl straujāk iet uz priekšu. Nu, lūk, visi šie elementi, visi šie elementi tiks atspoguļot igadējā progresa ziņojumā kas tiek gatavots par katru no partneru valstīm, kurā tiek īstenots etnī rīcības plāns vai asociācijas darba kārtība. Tie būs ļoti svarīgi dokumenti, kas ļaus noteikt to, kā mēs izvērtējām valsts partnerības, kā, ko tās ir panākušas. Un šiem ziņojumiem, protams, būs liet, ļoti liela nozīme arī tālāku lēmumu piešķiršanā, arī par piešķīrumiem. Nu, tik daudz par divpusējo līmeni, savukārt par daudzpusējo līmeni valsts sadarbībā runājot, esam paredzējuši tādu līdzīgu sistēmu plašos vilcienos, kā šodien, respektīvi kaimiņa attiecību instrumentā eh, visu, re, visa reģiona instruments, kas ietver pas, tādus pasākumus, kas jau šobrīd tiek ietverti pašreizējās programmās. Markus minēja jau lūk, kaimiņa attiecības investīciju instrumentu, it īpaši tas svarīgs šai kontekstā, tāpat arī TAIEX un Sigma būs arī konkrēti reģionāli, ja, austrumu reģionu uh, programma elementi, ar kuru palīdzību centīsimies izsinot tās lietas, ko nevar īstenot ar divpusējo attiecību palīdzību. Un tur tiks arī sagatavot attiecīgi dokumenti. Viens no svarīgākiem aspektiem šai kontekstā, manuprāt, būs atbalsts daudzpusējiem procesiem austrumu partnerībā. Gribēsim Turklāt noskaidrot arī veidus, kā varam šo flagmaņu iniciatīvu koncepciju virzīt tālāk. Markus jau runāja par pašreizējām flagmaņiem galvenajām iniciatīvām, bet mēs vēlamies noskaidrot, kā varam veidot tādu jaunu šo iniciatīvu paudzi par pamatu izmantojot šīs jaunās idejas un skatoties arī uz tālākām perspektīvām iespējām. Tā ir tāda potenciāla joma, kura varam cieši sadarboties ar dalību valstīm, varbūt iestrādāt kaut kādas idejas arī no viņu puses un tā tālāk. Un visbeidzot, pārobežu sadarbība. Šīs programmas turpināsies. Tas būs vēl viens veids, kā atbalstīt austrumu partnerību. Sinerģija nozīme ir ļoti svarīga. Tiem te jābūt sinerģijai ar citiem instrumentiem, kā Eiropas kaimiņa attiecība instruments, protams, būs tas svarīgākais, izšķirīgākais mm, atbalsta sniegšanā austrumu partnerības kontekstā, bet tāpat laikā Protams, mēs eh, ārējās darbības dienestā kopā ar saviem kolēģiem no citiem komisijas dienestiem ļoti labprāt redzētu šeit sinerģiju eh, mūsu plānošanā arī ar citiem instrumentiem, kas, kur izmantošana tiek plānot nākotnē nu, gan ārējā darbībā, gan iekšēji. Ārējās darbības ziņā te varam pieminēt, piemēram, Eiropas iniciatīvu demokrātijai un cilvēktiesībām, tāpat arī instrumentu stabilitātei un uh, kodoldrošības sadarbības instrumentu. Visi šie instrumenti joprojām ir ļoti aktuāli austrumu partnerībā. Tāpat laikā arī virkne tematisku programmu par attīstības sadarbību varētu tikt šeit eh, iekļautas. Bet tie nav tikai tie ārēji instrumenti, kas būs svarīgi. Nē, svarīgi būs arī es iekšēji instrumenti, kā piemēram attiecībā uz šo austrumu partnerības attieksmi, attie, attīstību. Īpaši lūk šie sadarbības logi, jeb iespējas, kā piemēram Connecting Europe instruments, eh, tāpat arī apvārsnes 2020. Un papildus vi, visam šim ietvaram, kas, lūk, saistīts ar visiem Eiropas Savienības instrumentiem, ir pilnīgi skaidrs, ka arī Eiropas demokrātijas eh, fondam būs šeit ļoti liela loma, lai atbalstītu ES mērķu sasniegšanu austrumu partnerībā. Priekšādātāji. Šis pārējais process, protams, prasīs laiku, kā jau tika norādīts. Austrumu partnerība, zināmā mērā, ir tāda jauna koncepcija, jauna parādība. Un mēs tiešām ceram, ka līdz Viļņas samita mums izdosies noslēgt jaunās paudas nolīgumus ar šīm partneru valstīm, kas piedāvās skaidru ietvaru šim pārējais procesam un kas attiec uz finansiālo atbalstu austrumu partnerības valstīm. Nākotnē tas tiks izstrādots tā, lai transformācija šis pārējais process tiktu virzīts uz priekšu. Tātad tāds atbalsts būs. Ir pilnīgi skaidrs šeit no diezgan tādas e, šauras pieredzes, tādas mērķiecīgas pieredzes, ko teica ar, ar partnerības valstīm strādājošie. Mēs savukārt skatāmies uz šo vispārīgo uh, kontekstu, uz daudzgadu finanšu plānu. Mums ārkārtīgi svarīgi, lai tas tiktu pieņems, lai mēs varam tālāk skatīties, kā slēgt visus šos nolīgumus par ārējiem, ārējās darbības finanšu instrumentiem kā virzīt uz priekšu visu šo programmu plānošanu. Uh, Un varēsim to darīt, protams, nu tad no brīža, kad sāksies 2014. gadā jaunais finanšu peri plānošanas periods. Paldies, saka priekšādātājs, paldies par šo informāciju un prezentāciju, Ričard. Nu, jūs jau nesat vienīgais, kas vēlas, lai šis, šī vienošanās par daudzgadu finanšu plānu tiktu tik panāktu pietiekam ātri. Gribu pateikties visiem runātājiem par viņu ieguldījumu, paldies arī, ka viņi iekļavās noteiktajā laika grafikā. Uh, ir šobrīd laiks arī jautājumiem. Ir pāris deputāti, kas ļoti vēlas uzdot jautājumus. Varbūt arī pārējie varētu dot man ziņu, vai viņi vēlsies arī uz Švoļskis pirmais, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēc prezentācijām man ir uh, radies iespēja, ka mēs darām ļoti daudz un rezultāts nebūtu nav tik iepriecinošs. Jurones, esmu Jurones priekšsēdētājs un astoņus gadus palīdzēju dažādos uh, tehniskās palīdzības projektos. Un EAD eh, e un Eiropas komisijas uh, pašjūsmas pilnie vārdi īsti nesasaucās ar to, ko teica eksperti. Mēs pieredzējām, ka uh, austrum partnerības politika ir cietusi neveiksmi Grūzijā, Moldovā un Baltkrievijā. Um, demokrātija turpina um, regresēt. Jā, ļoti jauki, ka mums ir šādi instrumenti, bet politiskie mērķi, tie mēs esam nošāvuši garām. mēs varam secināt, ka modernizācijas, attīstības palīdzība, eiro integrācijas palīdzība ir uh, īstenībā tāds um, maisījums, kas arī ir cietis fiasko. Nesam guvuši milzīgs panākums nevienā no šajā jomām. Esmu ārlietu komitejas loceklis. ka mērķu sasniegšana ir eh, pilnīgā pretstatā eh, šiem pašjūsmas pilnajiem vārdiem, ko šodien dzirdējām no EADD pārstāvja palīdzība ir pārāk izkaisīta, tiek izmantot pārāk dažādi metodoloģija un tādēļ nav iespējams gūt panākumus. Finansējums ir nepietiekams un tas ir sadalīts eh, ļoti daudzās programmās un īsti neviens nevar saprast, eh, kādai programmai eh, šis finansējums ir paredzēts. modernizācijas, eh, attīstības un eiro integrācijas, eh, Eiropas integrācijas palīdzības programmas ir pārāk izkaisītas, fragmentētas. Mēs varam sniegt eh, palīdzību šajās jomās, bet nevaram piesaistīt investīcijas. Es esmu ārkārtīgi ehm, sarūktināts, ka ne komisija, ne ārējās darbības dienests nav izdarījuši nekādus secinājumus no pieļautajām kļūdām. Uh, Nu, ir kaut kas jāsaprot no visa pieredzētā, bet jūsos klausoties, man šķiet, ka jūs atkal esat uzkāpuši uz tā paša grābekļa, uz kura uzlicāt jau pirms desmit gadiem. Visas tās pašas kļūdas ir atkal pieļautas. 90. gados jau mēs to pieredzējām, kad iesniedzām savu pieteikumu iestājā Eiropas Savienībā. Tas ir ārkārtīgi sāpīgi, tas ir milzīgs zaudējums. Tā tam nevajadzētu būt. of transforming our eastern neighborhood Finansējums neļauj sasniegt uh, nospraustos cēlos mērķus un uh, valstīs nav iestājušās mīļā uh, tik ļoti gaidītās um, pārmaiņas. Uh, jūs teicāt, ka tam ir nepieciešams laiks, bet, um, pado, bet uh, Krievija jau sāk atkal izplest savus taustekļus uz tām teritorijām, kas kādreiz bija padomjas Savienībā. Mums ir e, jāiegulda līdzekļi, e, lai varētu savus kaimiņus pārliecināt par Eiropas integrācijas perspektīvu, bet īstenībā bēdīgi ir tas, ka mēs viņus zaudējam. Viņi, e, nekrīt mūsu apskāvienos, kā mēs to bijām gaidījuši. Un arī institucionālā arhitektūra man nav paprātam. Uh, EADD uh, neveiksmīgā darbība un EFCO uh, ciestais fiasko rada ārkārtīgi lielu vilšanos. Un tika radīts ārlietu darbības dienests, uh, izpildvara tika nodalīta no lēmējvaras un 90. gados uh, palīdzība tika virzīta caur releks, un tie, kas toreiz strādāja Eiropas komisijā, atceras, ka tā bija viena vienīga struktūra, nevis kaut kāda sazarota struktūra. Runājot par skaitļiem, īstenībā ņemot vērā to, cik liela ir vajadzība jūra, tas ir viens maz piliens šajā jūrā. Uh, Es esmu ES finansējuma koordinators, kādreiz bijis gan ES, gan G20 ietvaros. Es zinu, kāda ir šī grāntu palīdzība, atmaksas, kompensācijas. Man ir, pie, es pietiekami labi pazīstu drēbi, mani te nevar apmānīt ar skaistiem saukļiem. Es varu piekrist Eh, Tačīnskas kundzei palīdzība tiek sniegta, ka tas ir nepieciešams, tiek palīdzēts arī nozarei un uh, palīdzība tiek sniegta tiem, kas to tiešām, kas ir gatavi kaut ko par to darīt, nevis tiem, kam tā uh, varbūt ir akūtāk nepieciešama. Un daudzi nesaprot, kur tad nauda ir palikusi, kā teica Osīčas kungs, bet es zinu, kur šī nauda ir paliek. Kad mēs bijām kandidāti valsts 90. gados, mēs saucām to par bumerangu palīdzību, jo nauda uh, sasniedz mūs un pēc tam tā devās atpakaļ pie do donora. Manuprāt, nevajadzētu. Uh, Nevajadzētu pie, piešķirt investīcijas, nevajadzētu piešķirt finansējumu, ja mums ir tik knapi līdzekļi. Pie, iedosim labāk cilvēkiem makšķeri, nevis zīvi, lai viņi paši mācās makšķerēt un tikt pie uh, kaut kāda labuma un pārtika. Visā visumā es uzskatu, ka mērķi un metodas ir jāpārskata. Uh, protams, apspriežoties ar uh, palīdzības saņēmējiem un uh, arī ļaujot veikt kontroli Eiropas parlamentam. Paldies! Paldies! Uh, un tagad došu vārdu Goranam Fērmam un vēlāk uh, uzstāsies aba organizācija pārstāvi. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu budžeta komitejas referents, autors atzinumam, kas pārskata Eiropas uh, kaimiņa attiecību politiku, bet esmu arī Euronest ekonomikas uh, komitejas uh, priekšsēdētāja vietnieks. Mēs esam ārkārtīgi daudz runājuši par to, kā. Um, notiek attīstības palīdzība, kā notiek ekonomiskā palīdzība. Esam arī uh, pieņēmuši ziņojumu par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Tagad uh, diskutējam par ziņojumu, kas veltīts uh, šai likumdošanas saskaņošanai un uh, kuru katru brīdi mums darba kā, kārtībā parādīsies arī tādi jautājumi kā transports un infrastruktūra un enerģētika. Varbūt neesmu tik asi noskaņots kā Zarjuša Vorska kungs, bet man arī ir daudz jautājumu un komentāri. Pirmām kārtām, more to more princips. Domāju, ka ņemot vērā uh, Arābu valstīs notiekošo, mēs, guvām, mēs cietām neveiksmi, uh, mēģinot iedzīvināt tur tiesiskumu un demokrātijas principus. Un mums ir jāsaprot, ko mēs varam pieprasīt pretī par finansējumu sniegšanu, cik stingrāk mēs varam būt, kā mēs varam pieprasīt vairāk uh, uh, sasniegumu, vairāk rezultātu par vairāk finansējumu. Varbūt vajadzētu dot mazāk līdzekļu, bet tad vai, vai tad mēs izmantosim saukli less for less. Es domāju, šīs diskusijas noteikti vajadzētu izvērst dziļāk. Otrām kārtām par asignējumiem valstīm un asignējumiem starp uh, austrumiem un dienvidiem. Mēs budžeta komitejā teicām, ka noteikti ir jāpadomā par ilgtermiņa asignējumiem, lai katrs var zināt, kā plānot projektus un ci, ar kādu naudas summu ir iespējams rēķināties. Arī elastība ir jāievēro. Jā, Ziemeļāfrikā situācija bija tāda akūta, tur bija nepieciešams papildus. Uh, finansējums no ES, bet kā tad atrast pareizo līdzsvaru starp ilgtermiņa uh, plānošanu, ko viegli prognozēt un elastību? Jā, tas nebūs viegli, bet tādēļ par to ir vērts palauzīt galvu. Treškārt, institucionālā un demokrātiskā ietvara izveide And, and assistance, it, it gives a lot of money, it's very tiek dots daudz naudas, un, protams, ja jūs eh, veicat investīcijas eh, infrastruktūrā, ir ļoti viegli redzēt taustāms rezultāts, tiek izliktas uz vainas liedes, uzliec jauns asfalts un tā tālāk, bet tehnisko palīdzību nevienmēr ir iespējams tā izvērtēt. Eh, vajadzētu veicināt iesaisti ES projektos un, protams, jāskatās, ko īsti dara ES aģentūras, eh, kapacitāšu, kompetences veicināšana. Tas ir tikpat svarīgi kā nauda. Gribēju to uzsvērt. Ceturtais komentārs centralizācija vai decentralizācija. Es zinu, ka daudzās postkomunisma valstīs joprojām valda ļoti centralizēta struktūra, bet ir arī jāatbalsta vietējo un reģionālo iestāžu darbību, lai tās varētu spēcīgāk nostāties uz savām kājām. Tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts, jo Valdības, ar kurām sadarbojamies, bieži vien e, ir vairāk ieinteresētas e, pašas savā attīstībā, bet e, neredz tālāk par savu degunu galu, nepaskatās, kas notiek reģionos un vietējā līmenī. Tehnisko palīdzību sniedzot, tas arī jāņem vērā piektām kārtām programmu uh, daudzveidīgā palete. Pagājušā gada mēs ļoti daudz runājam par jaunā demokrātijas instrumentu izveidi. Jā, uh, Šī ideja bija ļoti apsveicama, bet mūsu rīcībā jau bija demokrātijas un cilvēktiesība instruments. Kā izvairīties no mm, tā, ka š, abi šie instrumenti pārklāsies? Domāju, ir ārkārtīgi daudz uh, jomu, kas mums ir jā, jāizpēta rūpīgāk, lai viens un tas pats darbs netiktu veikts divreiz. Uh, ir jābūt arī koordinācijai ar dalību valstīm. ES ir viena lieta, bet arī daudz dalību valsts ir izveidojuši divpusēju uh, sadarbību ar EPNI valstīm, un tādēļ vajadzētu arī šo aspektu smalkāk pakontrolēt. Paldies, Sidonija Lūdzu. To me, this hearing creates more questions than it gave answer, but maybe this is šķiet šī uzklausīšana radīja vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet varbūt tāda arī bija tās būtība. Es gribēju pavaicāt abiem gan DEFCO ģenerāla direkcijas, gan ārējās darbības pārstāvjiem. Divi kolēģi šķiet eh, uzdev jautājums, kas varbūt eh, pat eh, nav saistīti ar jūsu kompetencēm. Es gribēju varbūt šos pārstāvus nedaudz aizstāvēt. Viņiem ir jāuzdod tādi jautājumi, uz kuriem viņi var atbildēt. Uh, Man ir konkrēti jautājumi abiem ekspertiem. Un gribu pabaicāt tev tieši par jūsu tiesu darbības jomu. Karnāro kungs, man ir ļoti liels prieks, ka jūs pirms ieradāties. Uh, Bet eh, runājot par budžetu, nesmu nu, sajūsmā. Jūs zinat, kādēļ. Ir ārkārtīgi daudz um, samulsuma, eh, ir ārkārtīgi daudz eh, tāda sabrukuma starp uh, saistībām un apropriācijām. Cik daudz jūs saņemat, cik daudz jūs samaksājat, bet, uh, diemžēl, runātājai izslēdz mikrofons. Kornāro kungs gribu zināt, cik Cik daudz naudas esat samaksājuši? Saistības, jā, nu tas ir ļoti skaisti. Es jau varu šīs summas, šos skaitļus atrast jūsu tīmekļa vietnē, pat bez savu asistentu palīdzības, bet mm, maksājumi tur ir zināma mīkla. Jūs teicāt 2,8 miljārdi saistībās, bet cik daudz naudas tika iztērēts maksājumos konkrēti? Ja jūs nevarat man to pateikt tagad, jā, tas ir visai problemātiski, bet varbūt jūs man to varat atsūtīt rakstiskā veidā. Budžeta komitejas locekļiem ir tiesības zināt, cik ES ir iztērējusi, nevis tikai apņēmusies tērēt. 2009. 2012. gada laiks. Man šķiet, jums jau ir, eh, jūs rīcībā ir dati par 2012. gadu, nu varbūt ne par visiem 100%, bet vismaz par 99%. Kā jūs definējat šo principu more for more? Ko jūs sakat saviem darbiniekiem, kā lai viņi to ievēro savā ikdienas darbā? Īstenībā daudz vairāk satraukuma man radīja ārējās darbības dienestu uzstāšanās. Tas, ka sarunām vēl nav pielikts punkts, man nav nekāds arguments. Jā, mēs to visi zinām. Paldies, ka jūs mums tagad tāds brīnums pastāstījāt. Bet jums jau ir jāsāk plānošana nākamajiem gadiem. Uh, Es atvainojos, pēc mēneša jums jau ir jānāk klajā ar 2014. gada budžeta tāmi. Nu, varbūt jūs varat vismaz tādos vielos vilcienos mums kaut ko ieskicēt. Es pieprasu, lai arī šo informāciju jūs man piedāvāt rakstiskā veidā pēc sanāksmes. Sanāksme bija ļoti jēgpilna. pilna Un es ceru, ka eh, beigās eh, visas gūtās atziņas jūs tādā izkristalizētā, kondensētā veidā varēsiet mums piedāvāt arī rakstiskā veidā. Mēs gribam, lai mums būtu tāds konkrēts plāns, lai mēs varētu veikt aprēķinus, lai varētu saprast, kas notiks nākamgad. Un, jā, ļoti jauki, kad sarunas beigsies, būs jau kaut kāda skaitļa. Uh, Bet es nevaru noticēt, ka jūs kopš februāra sēdējāt rokas klēpī salikuši. Toreiz jau valstu un valdību vadītāji izteicās par DFS un nākamā gada budžetu. Es neticu, ka jūs nesat pat nekādus skaitļus sākotnējos uzmetuši un ka nesākat par to jau domāt. Already for this meeting and we haven't, so I regret it enormously. Ļoti žēl, ka šodien jūs mums nevarējāt ar šiem skaitļiem iepazīstināt. Protams, es jums nevaru uzdot nekādus konkrētus jautājumus par 2014. līdz 2020. gada budžetu. Jūs neko man par to nepastāstījāt, bet gribēju dzirdēt godāto panelistu viedokli par uh, Uh, jaunā demokrātijas uh, fonda izveidi. Tas ir pilnīgi jauns instruments. Mēs, protams, ar nepacietību gaidām, kad tas sev sāks pierādīt darbībā, un ar nepacietību gaidīšu arī, kas jums būs sakāms šajā sakarā. Paldies! The, uh, to to Vēl viens runātājs ir pieteicies, un tad došu vāru atkal uh, mūsu ekspertiem, lai viņi var atbildēt uz šiem jautājumiem, kas bija ļoti daudz skaitlīgi. Paldies! Kā kultūras un izglītības komitejas deputāts. Arī es vēlējos uzdot jautājumu, un proti, Daudzos dokumentos mēs runājam par to, ka Eiropas Savienībai e, vajadzētu savus kultūras un izglītības programmas attiecināt arī uz EPNI valstīm. Es gribēju pavaicāt eh, par investīcijām eh, jauniešu programmās Erasmus Mundus ir viena no programmām, kas veicina studentu apmaiņu, studentu sadarbību. Eh, studenti no daudzām valstīm var satikties eh, Eiropā, studēt vienā universitātē, eh, uzsūkt šīs eiropeiskās vērtības papildus dzimtenē saņemtajām. Vai ir iespējams eh, kaut kādā veidā izvērtēt eh, tās augtās maigās sadarbības ehm, nestos augļus? Šeit domāju Erasmus Mundus un citas studentu apmaiņas programmas. Jūs eh, jau tagad strādājat pie 2014. līdz 2020. gada DFS Vai jūs man varētu pateikt, cik daudzi no NP uh, valstu studentiem ieradīsies ES, lai uh, studētu šajā laika posmā mūsu universitātēs, un savukārt cik daudz no mūsu studentiem ir gatavi doties uz EPNI valstīm, cik daudz jauniešu organizāciju un NVU iesaist, NVO iesaistīsies šajā darbā. Esmu pašpaļāvīgs, ka šādi skaitļi jums jau kaut kur ir uzmesti. Nu, mēs vēlamies uh, redzēt vismaz tādu nelielu zipsnīti no visas šīs informācijas uh, lai gūtu labāku priekšstatu. Un tieši šī maigā sadarbība man interesē visvairāk jauniešu organizācijas NVO studenti. Państwach partnerstwa e, wschodniego. Un Es domāju, ka tā mums ir iespējams izveidot patiešām auglīgu sadarbību. Are... Paldies, tā kā lielākā daļa jautājumu tika uzdotas komisijai un ārējās darbības dienestam, tad viņiem arī došu vārdu. Uh, Jautājums var sadalīt divās dažādās jomās. Eh, viens, eh, viena daļa attiecas uz to, ko partneri attiecībās izdevies panākt līdz šim, un otra daļa saistīta ar budžetiem un nākotni. Nu, protams, ka mums interesētu dzirdēt ciparus par maksājumiem, par saistībām, par saistībām un reāliem, eh, reāliem izmaksām. Who would like to begin? kurš būs tas drosmīgais, kas sāks. Paldies, priekšsādātā referents kundze. Es esmu izdarījis ļoti daudz piezīmju, bet esmu koncentrējies uz dažām pamatēmām. Sārjuša Voļska komentāri, jā, tā ir taisnība. Uh, ka jautājums par šo kopējo uh, stimulu un virzību un kopējo kaimiņattiecību politiku, ko realizē Eiropas Savienība, uh, nu nav īsti mūsu darbības lauciņš. Protams, ka komisija mūsu virza uz pēc iespējas ambiciozāku mērķu sasniegšanu attiecībā uz valodu, attiecībā uz to, ko mēs runāsim Viļņas samitā un ar attiecībā uz budžeta priekšlikumu, ņemot vērā palielinājumu finansējumā. Ja mēs palūkojam uz kop, aplūkam kopējos ciparus pašreizajā finanšu schēmā, Simply put, we probably have about 5 euro per Um, mēs kaut kur piešķiram apmēram 5 eiro austrumu partnerībā uz iedzīvotāju. Nu, tas ir salīdzināms ar palīdzību, ko sniedzam jaunatīstības valstīm. Savukārt eh, kandidātu valstīm eh, šī attiecība būs lielāka, tā būtu apmēram 50 eh, eiro uz iedzīvotāju. Nu, tā kā, lūk, uh, Eh, tādēļ šīs summas ir dažādas, tādēļ ir grūti eh, tieši salīdzināt, teiksim, fāre programmas ietvaros gūto pieredzi ar eh, austrumu partnerību. Un ja nav šīs te pirmsiestāšanās režīma palīdzības, mm, tad mums ir diezgan grūti pievilkt vēl citu veidu atbalstu uh, ārpus šīs te kaimiņattiecību politikas sadarbības. Mm, tad mēs arī darbojamies vairāk tādā pieprasījuma, vei, uh, uz pieprasījuma balstītā režīmā. Mums uh, nav tādas tehniskās palīdzības, tīri tehniskās palīdzības kāda mums kādreiz bija. Jo kādreiz šī te uh, programma, tie tacis programma, uh, tā, tā arī saucās tehniskā palīdzība bijušajām NVS valstīm. Nu, bet tā ir tā pagātnes palieka. Daudz, kas no tehniskās palīdzības tomēr ir iestrādāts institūcijās, un tās ir izveidotas tādējādi, lai tās uh, varētu virzīt uz priekšu izvirzītos uzdevumus. Un tad ir kāds ļoti svarīgs jautājums. Man liekas, ka tas ir acīm redzami, un tāpēc es nevēlējos eh, tur īpaši finansējuma tabulas rādīt. Kā es jau teicu, mums ir saistību un izmaksu uh, daudzums. Uh, sasniedz 99%, tātad uh, visā šajā tā kaimiņa attiecību projektu finansēšanā. Kaimiņa attiecību politikas instrumentā mums ir apmēram 2,4 miljārdi, tas ir austrumu un dienvidi kopā, tas ir saistībās un 1,5 eh, ir pieejami eh, maksājumos, un eh, tie visi arī tika izlietoti. Es domāju, ka tie cipari visi ir pieejami līdz 2012. gadam. 700 miljoni saistību apropriācijās austrumos. Atšķirības starp saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām nevienmēr ir atšķirība, eh, to, to nevienmēr norāda absorpcijas kapacitātes atšķirības bet arī eh, budžeta izpildes eh, procedūras to nosaka, kad eh, iespējamais finansējums bieži tiek noskaidrots sarunu ceļā un līmeņi tiek noteikti zemāki nekā saistība apropriācijās noteikts. Pārskat perioda laikā ir iestrādātas arī e, papildus saistības 2011. E, 12. gadā, un tas tā tad ir palielinājis e, šo te skaitli līdz 2,4 miljārdiem, kas pagaidām vēl nav vainagušies ar pamat izmaksām. Un šeit, ka mēs cenšamies mobilizēt, teiksim, visus šos te instrumentus kododrošībai, cilvēks, pilsoniskās sabiedrības atbalstam un tā tālāk un tā tālāk. Arī šeit visi šie cipari ir pieejami. Un te ir parādīts, ka mēs maksimāli izmantojam piešķiru, piešķirto līdzekļus un atšķirība starp uh, saistībām un izmaksām ir tā, ka to nosaka dažādas programmas, par kurām mēs vienojamies 2011. gadā, un tas nevienmēr ir eh, pēc tam parādījušās kā papildus maksājumi. I'm, uh... Tempted also to uh, take up the question of, without taking too much time. Jā, nu es šeit varu arī apstāties un dot vārdu citiem kolēģiem, bet tomēr es turpināšu. Vairāk par vairāk vai mazāk par mazāk, nu līdz šim mēs esam bijis ļoti uzmanīgi, lai uh, vairāk par vairāk un mazāk par mazāk nesalmestu vienā maisā, jo uh, būtībā. Uh, Tas var izrādīties, ka mēs kādu, kādu sodam uz kāda cita rēķina, ja jūs palūkojaties uz jauno priekšlikumu loģiku, kur ir iestrādāts finansējuma pieaugums, tas tiek darīts eh, saskaņā ar pārliecību, ka ir jābūt pozitīviem stimuliem, eh, kas eh, nevienmēr ir domāts kā stingrāk noteikumu piemērošana programmu īstenošanā. Un mums ir mērķis iekļaut diezgan šauru tādu papildus finansējumu elementu nākošajā daudzgad finanšu plānā, bet tas ir lielmērā saistīts ar uh, to, cik vispār budžet būs pieejams, uh, eh, kaimiņotiecība instrumenti ietvaros un pārietvaros. Uh, Un par šo principu more for more mēs tur vēl neesam īsti trialogā vienojušies, ko tad un ko un cik daudz tur likt iekšā. Jūs minējāt arī šo te uh, ieguldījumu demokrātijas attīstībai, un uh, e, jū, mēs dzirdējām par Adenauer fonda darbību, uh, Baltkrievijā arī mēs tur darbojamies. Šeit tiešām eh, šis te jaunais instruments demokrātijai ir tāds, kas nosedz nišu, kurā mēs līdz šim nevarējām iespiesties. Bet tas nodrošina arī finansiālo pārskatāmību no mūsu puses, un tas ļauj uh, finansēt dažādas demokrātiskos partnerus. jo citi eh, instrumenti mums nenodrošina tik operatīvu rīku. Eh, kopējais finansējums paredzējums, paredzētais finansējums ir 3 līdz 4 miljoni, bet eh, es te negribētu pārāk konkretizēt, jo vēl kopā ar parlamentu deputātiem vēl būs jāizlemj unregistered entities and fledgling parties uh, to, uh, to support. Uh, that would also allow me... Un uh, šis jautājums mums jebkurā gadījumā būs jāizlemj kopā ar jums. Tālāk runājot par NVO un uh, balstoties uz analīzi, ko sniedz Adenauer fonds un sasaistot to ar uh, darbu kārtību vai uzdevumu vienkāršot uh, uh šī finansējuma piešķiršanu izmantošanu. Un ņemot vērā darbu pie pārskatītās uh, finanšu regulas, ļaus mums uh, vismaz dažus uh, aprakstītos elementus noklāt. Runājot ar apakš grantu piešķiršanu, kad kāds lielāks NVO cenšas varbūt iesaistīt kaut kādus mazākus NVO savā paspārnē. un arī griesti šeit tiek celti daudz augstāk. Un man ir prieks uh, dzirdēt, ka tad, kad mēs atbrīvosimies no dažiem šķēršļiem, eh, ar ko sastopas mūsu partneri, un tas apstiprina, ka mēs uh, aktualizējam mūsu pieredzi, tas nozīmē, ka nākošajā raundā mēs to varēsim virzīt uz priekšu es esmu grēkāzis it kā šeit, ka, ka mums te ir tāda enģeokrātija, benveokrātija. Tiesa, jā, mēs esam ļoti uzmanīgi, lai tas, kā attīstās sadarbība ar pilsonisko eh, sadarbību, mēs tiešām uzmanīgi raugāmies, lai te, nu, neciestu NVO un jāsaka, ka šis te pakalpojumu kontrakts vai servis kontrakts eh, vienkārši norāda uz to, ka jebkurš konsorcijas, ko mēs finansējam, tam ir jābūt tiešām cieši saistītām ar vietējiem NVO šajās valstīs. Un es domāju, tā arī jāturpina rīkoties, bet jābūt eh, radošākiem, ar bagātāku iztēli, nevajadzētu radīt papildus administratīvo slogu. Un dažas vienkāršojumi, ko mēs eh, pieļausim no 13. gada, tas ir no šī gada, protams, palīdzēs. Baltkrievija ir īpašs gadījums. Mēs tur arī esam cīnījušies par to, lai panāktu atbilstošu līdzsvaru, lai pēc iespējas mazāk saistītos ar pašreizējo valdību, cenšī, cenšoties sadarboties ar vietēm NVO, bet arī atbalstot diasporu. Is one of the answers for the East um, uh, we would have seen. Uh, and the second is also that. Un mēs esam centušies uzturēt ciešus kontaktus ar uh, saņēmējiem šeit Briselē. Uh, daudzi partneri ir centušies dalīties labākajā praksē. Es domāju, ka būs citi komentāri, bet esmu ar mieru arī atbildēt arī uz citiem punktiem, bet esmu tos rūpīgi atzīmējis. Paldies, Ričard, vai tā būtu kas e, piebilstams? Jā, bija kāds īpašs punkts e, attiecībā uz Erasmus e, programmu, Erasmus mundus un atbalstu studentiem. Varbūt tā tad kaut kas palicis neatbildēt. Jā, liels paldies. Man ir jāsaka, ka interese par to, kā uz politiku e, virzītā, e, teiksim, atbalsts tiek sniegts. Nu, man liekas, ka visa šī kaimiņa attiecība politika ir viena no visvairāk politiski virzītām. Un austrumu partnerība ir ļoti balstīta uz politiku. Mums ir e, deklarācijas, tās ietvaros, mums ir sārunas. Uh, un par nolīgumiem, eh, kas pārvērtīsies arī noteiktos politiskos nosacījumos, un tiešām šī te asociācijas nolīgumi, kur arī mm, jāpilda virkne nosacījumu, kas ir saistīta ar visu šīs palīdzības saņemšanu, tā kā tas viss ir ļoti, ļoti politizēts attiecībā uz manu sākotnēju paziņojumu par to, ka uh, Krievijas e, izņemšana pakāpeniski no kamņa attiecība instrumenta uh, parādīs uh, labāk to finansējumu, ko saņem atsevišķi austrumu partneri. Instruments daudz vairāk fokusēsies. Tā austrumu daļa tiešām koncentrēties uz austrumu partnerību. Uh, uh, can... Nu par šiem cipariem un vispārējo tur jāpadomā, kā mēs varam parādīt savu kaimiņu valstī, nodemonstrēt to atbalstu apjomu, ko mēs sniedzam. Nu par to, kas attiec uz vairāk par vairāk, nu, protams, Markus par to daudz kur teica, bet ir uh, daudz veidu, kā var nodrošināt elastību visā programmēšanas periodā, visā plānošanas periodā. Uh, kur varētu arī ļaut uh, finansējām palielināt, pamatojoties uz sasniegumiem. Nu, jā, varbūt jau kāds uzskatīs, ka ir vinnējis kāds, kas ir zaudējis bet var izmantot arī kaut kādus elastības instrumentus, kā foršetu instrumentu, piemēram, un, un veikt nepieciešamās korekcijas. Un tad Es vēl neminēju, cik svarīgi ir austrumu partnerībā. Ieguldījums eh, Erasmus visiem programmai Erasmus for All. Tas būs ļoti svarīgs mehānisms, lai sasniegtu plašāku sabiedrību, īpaši jauno paudzi. Es nevaru precīzi minēt, cik studentu gūs labumu no tā visa nākotnē, bet tas, protams, ir atkarīgs no eh, piešķirtā budžeta apmēra. Eh, ceļu kārtē austrumu partnerībai mums bija mērķis skaitlis, eh, cik studentiem būtu jāgūst labums no Erasmus Mundus programmas 2012. un 2013. gadā Un, protams, es cienījamajam deputātam varu nosūtīt šo konkrēto ciparu. Es jau uh, no rīta teicu, ka es nevarēšu detalizēti runāt par plānošanu nākotnē. Šī ir procesa tāda jūtīga daļa. Uh, strādājot pie nākamā eh, budžeta no 14. līdz 20. gadam. Šeit notiek daudz darba vēl pie divpusējās programmas, eh, sadarbībā ar ES delegācijām uz vietām, identificējot pamatsektors, kuros mēs vēlētos darboties ar mūsu partneriem jaunā finansēšanas perioda laikā. Bet ņemot vērā nenoteiktību par budžetu vispirms jau un par to, kā tad sevi parādīs more for more, vairāk par vairāk eh, pasākumi, nu, tad ir ļoti grūti šodien kaut ko konkrētāk teikt par konkrētiem skaitļiem finansējuma nākotnē. Jā, paldies, paldies par šīm atbildēm, Sidonija, vai varētu lūgt eh, tevi nopaļot šo diskusiju. Es eh, tā arī centīšos darīt, ja nu vēl kāds no paneļa eh, runātājiem vēlas kaut ko piebilst. Nē, nu, principā šie jautājumi vairāk tiek adresēti divām institūcijām, nevis eh, citiem runātājiem. Nu, labi, tādā gadījumā es izdarīšu kopsavilkumu. Man nu, ir prieks, ka šī sanāksme notika šodien, neskatoties uz to, ka daudzi jautājumi, diemžēl, paliek bez atbildes. Mēs esam sākuši šo apmaiņas procesu. Mēs to turpinām, bet es vēlētos mm, atgādināt uh, vispārīgi raksturu iemeslu šādām sanāksmēm un kādai vajadzētu tās turpināt. Te nav uh, runa par kādu ziņkāras apmierināšanu. Uh, te nav e, runa par e, pieejamu vai nepieejamu datu pārmalšanu, bet ir runa par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu. Reizē mums šķiet, ka mēs esam ļoti pārliecināti, ka tas, ko mēs darām, viss ir pareizi, bet ārējai pasaulē tas nav saprotams. Tāpēc tas ir mūsu uzdevums kritiski izvērtēt visu to, ko es dara. Gan, lai sasniegtu politiskos mērķus, gan arī runājot par pilnu atklātību, caurskatāmību. Un jāsaka, ļoti bieži mēs saņemam tādas mm, pašaizsardzības, mm, pašaizsardzību, mm, teiksim, izstarojošas atbildes. Nē, nē, viss, ko mēs darām, ir labi, nekas tur nav, bet uh, Nevelti mums ir bažas par to, kā attīstās demokrātijas eh, partnerības valstīs, kā tie, tās tiek pārvaldītas. Un tāpēc rodas jautājums, eh, kā tad eh, Eiropas fondi to ir spējuši ietekmēt. Un kā tas notiek, ja šie līdzekļi vienkārši iek, tiek iekļauti tieši valstu budžetā, ja mums ir bažas par demokrātijas situāciju un korupciju. Tāpēc, uzraugot šāda veida attīstību, mums ir jābūt ļoti uz, uzmanīgiem, lai nodrošinātu, ka jebkura valsts likumdošanas līmenī, e, īstenošanas līmenī tiešām e, nauda tur tiktu izlietota saskaņā ar un atbalstot ēsvērtības, nevis pretēji tām. Te jau nav runa par pareizu grāmatvedību un cipariem vien. Ja mēs šeit runājam par nelielu finansējumu principā, bet tas ir precīzi jāmērķē. Uh, un mums jāstrādā kopā kā parlamentāriešiem, kā izpildītājiem, lai procesu mērķētu uz ļoti tādu lielu atklātību un skaidrību par to, kas kā tiek tērēts. Dati, protams, ir vajadzīgi pēc iespējas vairāk, lai palīdzētu mums pildīt šo kontrolas funkciju. Jo pretējā gadījumā mums būs ļoti grūti saņemt atbalstu un politisko gribu turpināt eh, šādas programmas un likt, būs grūti uh, likt eh, saprast mūsu pilsoņiem, kādēļ tad mēs finansiāli cenšamies atbalstīt uh, austrumu uh, partnerības valstis. Un tieši tas pats attiec arī uz dienvidu partnerības valstīm. Tātad ir vajadzīga kontrola, kas nodrošina caurskatāmību un pilnīgu atskaitīšanos par to, kas tad īsti notiek. Es turpināšu viedokļu apmaiņu un informācijas apmaiņu ar komisijas attiecīgiem dienestiem, lai noskaidrotu visus šos neskaidros jautājumus. Un šajā publikācijā, ko mēs vēlamies eh, izdot, es tos, šo informāciju arī iekļaušu. Un tādēļ, kā mans kolēģis minēja Erasmus, Erasmus for All, kaut kā tā sauksies jaunā programma, un arī Cibels kungs to minēja, mani nedaudz eh, notikuma attīstība šajā regulā satrauc kas īstenībā ir labs piemērs pētīšanai. Es zinu, ka eh, pašlaik notiek sārunas, ka tas ir trialoga procesā, bet no budžeta uh, viedokļa es redzu zināmas problēmas uh, politisko mērķu sasniegšanu. Tātad ideja ir piešķirt grantus Un tātad šī programma būtu jārealizē šīm valstīm pa, pašām. Nu, te es domāju, ka studenti cietīs, vai kāds ir izvērtējis šo valstu administratīvo kapacitāti, lai varētu nodrošināt to, ka studenti patiešām saņems eh, to, kas viņiem piedien. Es zinu, ka to dara komisijas dienesti. Nu, nu, ne tieši komisija, bet nu, tas notiek centralizēti Eiropas līmenī un decentralizēšana, decentralizācijas pēc būs problemātiski, jo es zinu, pat no valstīm, kas jau šobrīd daudz ir sadarbojušās ar ES finansējumu izglītības un kultūras jomā. Viņi ir ļoti daudz investējuši savā uh, civildienestā, lai varētu atbilstoši universitātēm izplatīt šos te grantus un, uh, lai tie nonāk pie studentiem, un tas nav nekāds vieglais pienākums. Un tagad pat nesagatavojot šīs partneru valstis, vienkārši uzspiest viņām to, un tas faktiski varētu novest pie tā, ka studenti vienkārši pie šīs naudas netiks. Tādēļ efektivitāte ir tas, e, kas ir nepieciešams, bet tas nedrīkst būt pašmērķis. Tiešām ir, ja, ja mēs kaut ko piešķiram, ir jāskatās, lai tie, kam tas ir jāizmanto, lai tie to arī varētu izmantot. Uh, Pretējā uh, gadījumā cilvēki, kas tur dzīvo, no tā nekādu labumu negūs. Nu, nevajag uh, mums eh, apmierināt pašiem sevi ar to, ka mēs tagad esam labu darbu izdarījuši. Svarīgākais ir tas, lai nauda tikta izmantota pēc iespējas vairāk cilvēku labā. Es turpināšu iesaistīties tajā. Paldies par. Uh, mūsu viesu gatavību šeit ierasties, informēt mūs, uzklausīt un informēt. Un turpināsim šo dialogu. Paldies! Paldies, eh, Sidonija! Es vēlētos pievienoties eh, Sidonijai. Eh, šeit tiešām parlamentam ir jāsako, kā nauda tiek iztērēta un kādas no tā ir sekas. Šis ir budžeta uzklausīšanas, eh, tāda ir budžeta komitejas sanāksme. Un tādēļ varbūt visiem eh, deputātiem šeit nebija iespējas uzdot jautājumus. Eh, es atvainojos, ja kāds nepareizi kaut ko ir sapratis, tātad tā šie noteikums strādā. Šis ir budž šī budžeta komiteja sanāksme, nevis atklāta uzklausīšana. Nu, rīta sesija ir līdz ar to noslēgusies un tiekamies pulksten trijos budžeta komitejas sēdē. Un paldies visiem mūsu viesiem!